ir padomas un komisijas paziņojumi. Eiropadomas uh, sagatavošanās sakarā, kas paredzēta 2009. gada 29. un 30. oktobrī. Es sveicu mūsu vidū uh, Barozo kungu, komisijas priekšsēdētāju, kā arī Cecīliju Malstroms kundzi, kuri pārstāv Eiropas Savienības padomi. Tāpat sēdz mūsu vidū arī mūsu bijušo kolēģi no Tautas partija grupas. Un tagad došu vārdu Malmstrāms kundzei. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji, komisijas priekšsēdētāji, cienītie deputāti. Kā jūs ziniet, šobrīd mums ir Eiropas padomes eh, sanāksme nākošnedēļ un diezgan plaša darba kārtība, daudz jautājumu, kas eh, saistīti ar mūsu pilsoņu labklājību. Mēs eh, runāsim par klimata izmaiņu apkarošanu, meklēsim ceļu, kā atrast izēju no finanšu un ekonomikas krīzi, kā veicināt energodrošību un neregulārās migrācijas problēmas skatīsim. Eiropas Savienība būs eh, vislabāk sagatavota, lai mēs tiktu eh, galā ar visu šo jautājumu, jo šobrīd ir svarīgi, lai Lisabonas līgums stātos spēkā pēc iespējas ātri, lai mēs varētu turpināt darbu, lai izraudzītu jauno komisiju. Un tāpēc Eiropas padome, mm, Eiropa padome skatīsies arī uz šiem jautājumiem. Un es sākšu tieši ar šiem jautājumiem, jo es zinu par to Eiropas parlamentam lielu interesi. Tātad eh, nākošās nedēļas beigās eh, valsts un eh, valdību vadītāji sapratīs, kāda ir situācija Lisabonas līguma ratifikācijā un kā šis process tālāk notiek. Šis jā rezultāts Eiropā un Polijas prezidenta paraksts ir devuši jaunu spēku šim darbam. Taču, kā jūs visi ziniet, šis līgums nevar stāties spēkā, pirms visas dalībvalsts nav to ratificējuši. 26 no 27 ir to izdarījuši, taču atliek Čehijas ratifikācija. Eh, šajā senātā un apakšnamā ir atzīts eh, šis parlaments, taču 17 senatori ir iesnieguši eh, Eiropa, Čehijas konstitucionālai tiesai prasību, lai tiktu pārbaudīts, vai Lisabonas līgums ir savienojams ar Čehijas konstitūciju. Mums, protams, vajag des, respektēt demokrātisko procesu Čehijā, un 27. oktobrī jaunedēļ būs tātad nu, nu noklaušanāšana šajā jautājumā Čehijas konstitucionālajā tiesā. Un mēs domājam, domājam, ka pēc tam tūlīt konstitūcijas tiesa dos savu spriedumu, taču joprojām datums nav zināms. Un eh, Klausa kungs prezidents ir uzstājis ar zināmām nosacījumiem, un mēs eh, gribam sagaidīt, ko tieši eh, šie prasījumi nozīmē. Un tāpēc diskusijas Eiropas padom, Eiropadomē būs ļoti atkarīgs no tā, kas notiek Čehijā. Čehijas konstitucionālās tiesas paziņojums par tālāko šī jautājuma risinājumu būs izšķirošie tam, kad Lisabonas līgums stāsies spēkā. Mēs diskutēsim Eiropa padomē arī sagatavošanos eh, tam, lai Eh, Lisabonas līguma spēkā stāšanās būtu pēc iespējas eh, veiksmīga. Un mums ir ziņojums par to, kur mēs atrodamies, kāda ir mūsu pozīcija visos šajos jautājumos. Šajā ziņojumā mēs ziņojam par dalību valstu nostāju attiecībā par Eiropas ārējās darbības dienestu. Tas ir jautājums, ko mēs pārnāsim šo pēcpusdienu. Eh, tās tātad institucionālie aspekti, finansējums un tā tālāk. Un es, protams, lasījusi Broka kunga ziņojumu šajos jautājumos. Un tas tika pirmdien pieņemts komisijā komitejā, un mēs uh, iedziļināsimies šajā jautājumā pēcpusdienā. Taču šeit jau varu paziņot, ka nākošais nedēļas sanāksmē Eiropadomē būs mums ziņojumi uh, augstajiem, augstajiem pārstāvjiem, lai viņš vai viņa, tad, kad līgums stāsies spēkā, varētu ātri uh, nākt klajā ar konkrētiem priekšlikumiem, kā tad Eiropas ārējais darbības dienas darbosies. Un e, mēs ceram, ka tuvākajos mēnešos šāds lēmums varēs tikt pieņemts. Mums ir bijuši daudz e, jautājumi, diskusijas šajā parlamentā, un es ceru, ka tas turpināsies arī tuvākajās nedēļās. Lielais jautājums Eiro uh, padomes uh, uh, sanāksmē būs klimata izmaiņas. Mēs ceram, ka Eiro padome pieņems svarīgs lēmums arī finansēšanas ziņā, lai Eiropa joprojām varētu uzņemties vadošo lomu un tāpēc uh, veicināt labvēlīgu rezultātu Kopenhāgenā jo mēs runājam par šo finansējumu, finansēšanu, finanses padomē, un mēs darījām visu, kas mūsu spēkos, lai panāktu uh, vienošanos, taču beigās nospriedām, ka tā būs Eiropadome, kas izlems šajā lietā, jo ir nepieciešams dažās dalībvalstīs vēl zināmas kustības, lai mēs varētu doties tālāk. Un ir ļoti svarīgi, lai mēs būtu vienisprātis, lai šis process nepaliktu iepakaļ. Un, runājot par starptautiskām pārunām, mēs labi saprotam, kādas grūtības mūs sagaida. Un tāpēc Eiropas Savienība un e, finansēšanas jautājumu vienošanās varētu mums dot reālu e, tādu virzību uz priekšu. Eiropadomes sanāksme ir ļoti veiksmīgā brīdī. Tas ir īsi pirms e, Eiro padomes, Eiro klimata saru, sarunām Barcelonā un arī pirms sanāksmes St. Andrews. E, tātad gandrīz visas puses, e, ja visas puses darbosies, mēs varēsim vienoties Kopenhāgenā. Šobrīd Eiropas vides ministri tiekas, lai pārunātu secinājumus par klimatu izmaiņām, un mēs gribam, lai mums būtu skaidra e, aina par Eiropas nostāju. Svarīgas lietas Eiro E, šajā ministru sanāksmē būs par to, kā mēs varētu samazināt izmešus un kā mēs varētu pieņemt lēmumu, lai um, palielinātu savu mērķi uh, samazināt izmešus par 20 līdz 30 procentiem salīdzinot ar 1990. gadu līmeni. Eh, vides padomes eh, secinājumi, eh, būs arī jautājumi par to, kā mēs rīkosimies par attiecībā par izmešiem avio transportā. Jo tur mēs runājam par to, kā mērīt, kā kontrolēt, kāda būtu nozares sektoriālie mehānismi. Un tālāk mēs varētu arī atrisināt mūsu nostāju attiecībā par mežu izciršanu. Eiropadome eh, izvērtēs arī to, eh, vai, kā mēs varētu uzraudzīt eh, finanšu tirgus. Kā jūs ziniet, jūnijā valstu un valdību vadītāji panāca vienošanos ar mērķi, lai būtu īpašs dienests, kas uzraudzītu makro stāvokli Eiropas finanšu sistēmā. Un tāpat, lai būtu bankas, apdrošināšanas un vērtspapīru uzraudzītāji. Un mēs nācām ar savu paketi likumu priekšlikumiem, Un tas ir prezidentūras svarīgākais prioritāte saraksts, un mums ir tiešām eh, arī eh, laika grafiks, lai mums gada beigās būtu jau vienošanās par visu šo paketu. Tāpēc mēs esam ļoti priecīgi, ka Ekofins vakar eh, spēra lielu solu uz priekšu un panāca plašu politisko vienošanos, lai būtu šis makro uzraudzības orgāns un nebūtu pārāk garu sarunu nacionālajos parlamentos. Zviedrijas prezidentūra uh, Eh, saņēma arī uzdevumu no finanšu ministriem turpināt dialogu ar Eiropas parlamentu, un mēs esam ļoti pateicīgi. Mēs uzskatām, ka šis dialogs darbojas labi. Tāpat ir ļoti svarīgi, lai mēs izmantot iespēju un virzīt darbus priekš pēc iespējas ātri. Mums ir jāparāda, ka mēs darām visu, kas mūsu spēkos, lai novērstu nākotnes krīzes, un lai mēs uzņemtos mūsu atbildību par to, lai patērētāji un investētāji eh, atgūtu uzticību finanšu sistēmai. Daži vārdi arī par nodarbinātību Eiropā. Tas ir jautājums, ko es esmu pilnīgi droša. Eiropas padome, Eiropa padome diskutēs. Mēs esam pamanījuši e, tādas piesardzīgas zīmes par atgūšanos e, ekonomikā, taču e, joprojām situācija darba tirgu ir vāja un tā nepiecieš, tai nepieciešama atbalsta pasākuma. Jautājumi, kas ir svarīgi Eiropa padomē, ir, lai mēs varētu tikt galā ar krīzes sekām un vienlaicīgi varētu izpildīt mūsu ilgtermiņa mērķus, palīdzēt palielināt darbvietu piedāvājumu. Ir nepieciešams augsts nodarbinātības līmenis, lai mums būtu uh, ilgspējīgas finanses. Un tas ir priekšnoteikums arī ekonomiskai izaugsmai, eh, ļaužu labklājībai un eh, apvienotākai Eiropai. Eh, šajā gadījumā es gribu atgādināt ar to, ko mēs teicām par mūsu šo te pasākumu izbēgšanas stratēģiju, jo mēs esam konstatējuši, ka tiešām notiek šāda atgūšanās, taču tā ir trausla. Un tāpēc ir svarīgi, lai ekspansīvā finanses politika turpinātos. Un mēs nonācām pie vienošanās, lai būtu stratēģija par tiem principiem, ko finanšu ministri eh, pārunāja neformālajā tikšanās reizē Gēteborgā. Es gribētu arī par energodrošību teikt kaut ko, jo eh, ņemot vērā 2009. gada jūnija secinājums, Eiropadome skatīsies, kas ir sasniegts eh, energo infrastruktūrā, starpsavienojumos un krīzes mehānismos. Mēs esam redzējuši, ka kopš janvāra ir bijuši zinām attīstību, un to Eiropadome arī apskatīsies. Eiropadome arī pieņems Eiropas Savienības stratēģiju Baltijas jūras reģionam. Mums bija ļoti e, konstruktīvas e, debatas septembrī iepriekšējā sanāksmē. Valsts un valdību vadītāji pieņems e, prezidentūras secinājumus un to pieņems vispārējo lietu padome pirmdien. Šī stratēģija, kā jūs ziniet, ir integrēta, lai mēs tiktu galā ar tiem izaicinājumiem, kas pastāv un veicinātu ekonomisku, sociālu un teritoriālu kopsavilkumu Eiropā un eh, tas būs kā iedvesmojošs piemērs citiem makroreģioniem Eiropas Savienībā un tādā veidā stiprināt Eiropas integrāciju. Eiropa, mm, runājot par Donavas reģionu, tur arī veidojas šāda politika, un to mēs eh, celsim priekšā jums 2011. gadā Ungārijas prezidentūras laikā, un ar lielu prieku Zviedrijas prezidentūra var eh, paziņot par mm, rezultātiem šai iniciatīvai, kas dzīve šeit Eiropas parlamentā. Mēs ceram, ka Eiropa padoma varētu aicināt visas ieinteresētās privātās personas, īstenot šīs stratēģijas. Tas ir pilnīgi nepieciešams, lai mēs varētu tiešām tikt galā ar akūtajām vides problēmām un sasniegt mūsu strateģiskos mērķus. Eiropadome tāpat izvērtēs panākumus, eh, kādā veidā eh, tiek eh, risināti vidusjūras migrācijas jautājumi. Eiropadome atbalstīs tos īstermiņa pasākumus, piemēram, dažādas pilotprojekts Maltā, kā arī tos panākumus, kas ir panākti, izveidojot Eiropas bēgļu aģentūru un eh, tas, ka arī ir atjaunot sarunas ar Turciju. Mēs ceram, ka mēs aicināsim uz eh, papildu pasākumiem, kas ir nepieciešami vidus jūras eh, zonā, un lai mēs varētu tiešām veikt ilgtermiņu pasākums, kas balstītu uz solidaritāti. Mēs gaidām, ka Eiropa padome arī pasvītros to, ka ir nepieciešama kopīga piepūle, lai mēs veiktu Eiropas pasākumus migrācijai. Mēs stiprināsim Frontex un arī kopīgus noteikumus par Frontex akcijām uz jūras. Un visbeidzot, priekšsēdētāji, e, būs arī diskusija par ārējiem sakariem, jo jūnijā e, tika saņemts uzdevums e, pārskatīt to, kā mēs varētu palielināt Eiropas Savienības iesaistīšanos Afganistānas un Pakistānas lietās un mums šī te neformālā gimniša sanāksme septembrī un arī tagad dalībvalstis pārunā e, darba grupas līmenī šos jautājumus. Nākošnedēļ būs ārlietu ministru sanāksme un tur mēs pieņemsim plānu e, par pastiprinātiem pasākumiem Afganistānā un Pakistānā. Mēs e, palielināsim valsts kapacitāti un institūciju kapacitāti abās valstīs. Ir ļoti svarīgi, lai šis plāns varētu tikt īstenots nekavējoši un mēs tad varētu pavērst attīstību uz labu, jo tikai militārie risinājumi nekad nenovēd pie ilgtspējīga risinājuma jo bez vadības ekonomiskā attīstība būs eh, neveiksmīga. Mums ir jāveido demokrātiskas institūcijas un jāstiprina pilsoniskā sabiedrība. Un tur Eiropas Savienībai ir svarīga loma, ko spēlēt abās valstīs. Ir reģionālais aspekts un, protams, eh, pasākumi ir atšķirīgi, eh, ņemot vērā Afganistānu un Pakistānu. Tas, priekšsēdētāji, būs tas, ko mēs pārnāsim Eiropas padomē nākošu gadu, un es, protams, esmu jūsu rīcībā, lai uzklausītu jūsu komentārus un jautājumus. Paldies! Paldies! E, dziękuję bardzo pani minister za wypowiedź przedstawiającą program. Paldies par šo paziņojumu. Paldies, ka aprakstījāt, kāda ir Eiropa padomas programma. Tagad došu vārdu Brozo kungam. Paldies, priekšsēdētāja kungs, padomas priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti. Es e, piekrītu tam, ko Malmstroms kundze teica. Uh, Un šeit es gribētu pasvītrot divus svarīgos jautājumus. Tātad Lisabonas līgums un institucionālie jautājumi no vienas puses un cīņa pret klimata izmaiņām un izredzes Kopenhāgenes samets sakarā. Es uzskatu, ka Eiropa padomēji vajadzētu pieņemt Uh, galīgos lēmumus, lai Lisabonas līgums varētu veiksmīgi stāties spēkā. Daudzus gadus mēs jau zinām, ka šī līguma ratificēšana nav viegla lieta, bet kas attiecās uz eh, šo līgumu, tas noteikti nodrošina demokrātisku un efektīvu Eiropas darbību. Es domāju, ka mēs veiksmīgi pārvarēsim pēdējo barjeru, lai Lisabons līgums varētu stāties spēkā pēc tam, kad nepārprotam atbalstu Lisabons līgumam parādīja īrijas tauta un pēc ratifikācijas procesa beigām Polijā es domāju, tagad mēs varam teikt, ka visas dalība valstis demokrātiskā veidā ir apstiprinājušas Lisabonas līgumu. Mums tikai ir jānodrošina, lai šīs ratifikācijas process noslēgtos un pabeigtos arī Čehijas republikā. Protams, mums ir pilnībā jārespektē visi demokrātiskie procesi, ko paredz eh, Čehijas eh, konstitūcija, lai Eh, šīs Lisabonas līgums varētu veiksmīgi stāties spēkā. Pēc tam, kad eh, savu labo gribu būs izrādījis arī Čehijas parlaments, un es nedomāju, ka radīsies kaut kāds šķēršļi eh, vai mākslīgi radīts problēmas, kas stātos ceļā ratificēšanai. Es jau Eiropas parlamentā norādīja uz to, cik svarīgi ir nekavējoties pieņemt šo Lisabonas līgumu, lai tas eh, nekavētu veiksmīgai komisijas darbībai. Bet šajos grūtajos laikos, ar ko saskaramies. Mums ir nepieciešams arī Eiropas parlamenta atbalsts, kur tas izrādīja arī tad, kad man atkārtot ievēlēju šajā amatā, uh, un lai nodrošinātu normālu institūciju darbību Eiropas Savienībā, mums ir nepieciešams Lisabonas līguma pēc iespējas ātrāk ratificēšana. Es gribētu norādīt, ka Eiropadomē ir jāuzņemas atbildība, tā ir jāsaprot, ka jātājums ir jārisina steidzamības kārtībā, jo, ja notiks kavēšanās, tad tiks radīts jauns papildus izmaksas Eiropai, jo Eiropas institūcijas nevarēs pienācīgi darboties. Tajā pat laikā mums ir jāgatavojas Lisabonas līguma reālai ieviešanai. Es zinu, ka parlaments ir apņēmības pilns to atbalstīt, un man ir prieks, ka varēšu ar jums sadarboties, lai nodrošinātu, ka šī uh, līguma uh, priekšrocības mēs varētu sākt izmantot pēc iespējas ātrāk. Ir ļoti daudz jomas, kurās parlaments jau ir sācis darboties, un ir devis būtiski ieguldījumi, izkristalizējot domas tādās, uh, tādās jomās, kā, piemēram, Eiropas pilsoņu līdzlība. Zinu, ka šodien jūs debatēsiet arī par Broka kungu ziņojumu par par ārlietu dienestu izveidošanu un ziņojuma pamatā ir doma nodrošināt, lai šis dienests padarītu kopienas sistēmu labāku, spēcīgāku, un es zinu, ka sākumā bija bažas par to, ka šis ārlietu dienests kļūs par starpvaldību struktūru, uh, kas atradīsies ārpus Eiropas Savienības institucionālās sistēmas, bet šis dienests sakņojas Eiropas institucionālajā sistēmā, un tas strādās ļoti ciešā sadarbībā ar visām institūcijām, pirmkārt jau ar komisiju. Lēmumi, ko pieņem šis dienests, tiks apstiprināti komisijā vai padomē, eh, kad tiks skatīti eh, kopējās eh, ārlietu un drošības jautājumi. Es domāju, ka šis dienests ļaus mums dot pievienoto vērtību šīm ārlietu darbībām. Un uh, padomas eh, saikne ar dalībvalstu administrācijām un komisijas ekspertu zināšanas un Eiropas vīziju kopā ar šo dienestu varēs kļūt par ietekmīgu ie, eh, instrumentu, lai Eiropas Savienība varētu sasniegt savus mērķus arī starptautiskajā arēnā. Tas būs dienests, kas balstīsies uz kopienas vērtībām, un es domāju, tas būs veiksmīgs, labs un ietekmīgs instruments uh, vienotai Eiropai, tad, kad mēs pārstāvēsim savus intereses pasaules arēnā. Tajā pat laikā Eiropa padomē ir jāizmanto uh, šī situācija, lai risinātu arī ekonomiskās krīzes saistītos jautājumus, ieskaitot arī bezdarba jautājumus, un mums ir jādara viss, lai pēc iespējas ātrāk Eiropas komisijas ierosinājumu attiecībā uz finanšu uzraudzību tiktu īstenoti, un mums ir arī jā, jāievieš programma attiecībā uz energodrošības nodrošināšanu. Vēl viens svarīgs jautājums Eiropa padomas darbā būs Kopenhāgenes samits. Mēs sagaidām, ka mm, Kopenhāgenes eh, eh, samita rezultāti būs pozitīvi. Ir atlikuši mazāk nekā 50 dienas eh, līdz šai Kopenhāgenes konferencei. Progress, protams, ir lēns, bet Eiropas Savienībā ir jārāda piemērs, ir jā, jāuzņem šī vadošā loma, iedvesmojot pārējos. Uh, veikt konkrētus pasākumus. Bet mēs zinām, lai galvanizētu šīs globālās darbības, mums ir jāspēr solis vēl tālāk. Mums ir jāpalīdz jaunatīstības valsts sniedzot konkrēts priekšlikums attiecībā uz finansēšanas iespējām, kā to ierosināja komisija pagājušajā mēnesī. Ap Plēsis norāda, ka līdz 2020. gadam jaunatīstības valstīm būs nepieciešams vairāk nekā 1 miljards eiro katru gadu. Šīs jaunās ekonomikas un uh, Uh, oglekļa emisiju tirgus uh, nodrošinās lielu daļu no šī finansējuma, bet tajā pat laikā ir jāparedz arī publiskais finansējums, kur Eiropas Savienība dot arī savu ieguldījumu, savu daļu. Kopenhāgenes darba kārtībā tiks runāts ne tikai par klimata izmaiņām, bet arī par to, ka klimats ir jāsaista ar ekonomisko attīstību. Tas nav viegls uzdevums, it īpaši laikā, kad valsts budžeti izjūt milzīgu spiedienu, bet mēs zinām, jo ilgāk gaidīsim, jo dārgāk tas mums maksās. Eiropadomas uzdevums ir atrast radošus risinājumus, lai parādītu to, ka Eiropas Savienība ir vienota um, savā vēlmē reaģēt uz klimata izmaiņām. Vispirms ir jāsamazina emisijas, Otrakārt, mums ir jāparāda, ka mēs esam gatavi palīdzēt arī tiem, kuri ir gatavi to darīt. Tad šīs trešās valsts, kas ir gatavas to darīt. Un es domāju, ka tas ir labākais veids, kā parādīt, ka mēs esam aktīva Eiropa. Mums ir jārealizē pasākumi, kas parāda, ka Eiropas Savienība dod labumu saviem pilsoņiem. Lai to realizētu, mums ir nepieciešama iedarbīga institucionālā struktūra. Lisabonas līgums ir pirmais uh, līgums paplašinātajā Eiropā. Es domāju, ka centrālās un austruma Eiropas eh, draugi atceras situāciju, kā tā bija, kad Eiropa bija sašķelta. Bet Tagad mēs esam pilnīgi citā laikā. Mums ir nepieciešams jauns institūcijas paplašinātai Eiropai, un Lisabons līgums ir līgums 21. gadsimta Eiropai ar spēcīgām institūcijām, kas ir gatavas sniegt konkrētus rezultātus Eiropas Savienībā ar 27 dalībvalstīm patreiz un varbūt vēl vairāk nākotnē. Mums ir nepieciešama stingra politiskā apņēmība savu mērķu sasniegšanai, un es ceru, ka Eiropa dom šī mēneša beigās parādīs to, ka mēs esam par uh, ambiciozu mērķu sasniegšanu Kopenhāgenā. Paldies! Bardzo, dziękuję, pan... Lielas paldies komisijas priekšsēdētājiem! Un tagad es aicināšu izteikties politisko grupu pārstāvis. Pirmkārt došu vārdu Jozefam Dolam, kas runās tautas pārtīs vārdā. Priekšsēdētāja kungs, padomas priekšsādātāji, komisijas priekšsādātāji, godātie kolēģi. Mūsu grupa gaida nākamo Eiropadomu, kas pieliks punktu pārāk garajam neskaidrības periodam par Eiropas institūcijām. Mēs ceram, ka Eiropadoma būs jauns grūdienis, kas palīdzēs veidot jaunu komisiju, tiks izveidots stabils Eiropadomas priekšsādātājs, kurš eh, tiks izvēlēts saskaņā ar Lisabonas līgumu. Padomē noteikti ir jāveic vajadzīgie pasākumi, lai Eiropā atsāktos ekonomiskā izaugsme izaugsmu un Eiropa būtu labāk sagatavot jaunu darbu vietu radīšanai, jo krīze nav beigusies. Sociālā kohēzija nav vēl atgriezusies pie mums, bet tā ir mums jāatgriež. Runāšu pirmkārt par institūcijām. Es gribētu atgādināt, ka ar Polijas prezidenta lēmumu parakstīt Lisabonas līgumu tagad visus Eiropas Savienības dalībvalsts izņemot vienu ir pateikušas, ka dod zaļo gaismu Eiropas virzībai tālāk bez kavēšanās. 27. 9. oktobri, divas dienas pirms Eiropadoms, Čehijas konstitucionālā tiesa izteiks savu spriedumu par to, vai Lisabonas līgums ir saskaņā ar Čehijas republikas konstitūciju. Protams, mēs respektēsim šo spriedumu, lai arī kāds tas būtu. Mana politiskā grupa ar nožēlu konstato, ka Čehijas prezidents situācijā, kad tā parlaments ir apstiprinājis Lisabonas līgumu, tagad aizbildinās ar jaunu šķērsli, kas neļauj viņam parakstīt šo līgumu. Mēs visi zinām, ka tas ir tā, tā ir tikai aizbildināšanās. Man ir eh, ļoti žēl, ka Eh, citās valstis atkal tiks šantažētas, eh, un eh, viņam Čehijai piedāvās kaut kādus jaunus atlaides, lai tikai tā paraksta šo līgumu. Man politiskā grupa gaida Eiropadomi. Mēs ceram, ka Eiropadome skaidri pateiks, ka tai nav pieņemama šāda pieeja. Visas tautas, visi iedzīvotāji tieši vai netieši ir atbalstījuši Lisabonas līgumu. Mēs visi zinām, ka publiskās debats Eiropā nevar monopolizēt tikai šī šis institucionālais jautājums. Eiropai ir vajadzīgi instrumenti, kas ļauj tai pieņemt lēmums demokrātiski un iedarbīgi. Kamēr tas tā nebūs izdarīts, tad īstie izaicinājumi sociālajā, ekonomiskajā, ekoloģiskajā, soci sociālajā jomā netiks risināti pietiekami nopietni un ātri. Mēs eh, redzam, ka šobrīd mēs kavējamies. Eiropas parlaments vēlas pēc iespējas drīzāk uzklausīt jaunos komisāru kandidātus, un ja vien iespējams līdz šī gada beigām eh, būs jāsadala visi portfeļi un visi amati gan padomē, gan arī komisijā. Mana grupa gaida, ka Eiropadoma izteiks skaidrs vadlīnijas par ekonomikas tālāko attīstību, ņemot vērā Pitsburgas G20 tikšanās secinājumus. Šī tikšanās jau ir devusi neliels rezultāts, taču pārāk mazus, kā raksta prese. Eiropai ir jāpalīdz saviem uzņēmumiem atsākt pietiekamu ekonomisko aktivitāti, pieņemt darbā jaunus darbiniekus. Eiropai ir jāļauj veikt investīcijas zinātnes un pētniecības jomā. Ir nepieciešama taisnīga godīga tirdzniecība un visbeidzot es gaidu, ka Eiropa doma nāks klajā ar stratēģiju klimata pārmaiņu apkarošanai, kas būtu adaptēta patreizē situācijai, kurā tiktu ņemti vērā arī apstākļi, kas saistās ar mūsu partneru vājo nostāju divus mēnešus pirms Kopenhāgenes konferences. E, es gribu skaidri zināt, kāda ir situācija, kāda ir ASV attieksme, Ķīnas un citu jauno ekonomiku attieksme. Es esmu ļoti priecīgs, ka Eiropa ir uzņēmusies līderlomu šajā tēmā, taču Eiropa nedrīkst būt vienīgā, kas veids pasākums, lai mazinātu globālo sasilstanu. Līdz Kopenhāgenes konferencē palikušas tikai 50 dienas. Tas ir īss laiks, bet pietiekam garš, lai mūsu uh, spiedienu izdarīšanas pasākumu priekšlikumi būtu pietiekami pārliecinoši. Es gribētu uzdot jautājumu komisijas priekšsēdētājiem, padomas priekšsēdētāji, kā tieši jūs domājat gatavoties uh, Kopenhāgenes tikšanai. Godātie kolēģi, oktobris būs izšķirošs mēnesis, šī Eiropa padoma būs ļoti svarīga. Tā parādīs, kā Eiropa spēja tikt galā ar ekonomiskām problēmām, veidot sociālo darbu kārtību un apkarot klimatu pārmaiņas. Man politiskā grupa aicina visu dalību valstu vadītājus ar nopietnību izturēties pret šo pasākumu. Paldies! Lielas paldies Dolkungam! Han. Un tagad aicināšu izteikties Hannes Svobodu, kas pārstāvēs sociālistu un demokrātu grupu. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Godātā padomas priekšsēdētāja, komisijas prezidenta, Komisārs Kunds, pirms runāju par institucionāliem jautājumiem, gribētu īsi pieminēt Kopenhāgenes konferenci. Abi iepriekšējie runātāji uzsvēra, ka viens no galvenajiem lēmumiem, kas mums šobrīd jāpieņem, saistās ar Kopenhāgenē apskatējumiem jautājumiem. Mums ir vajadzīgi saistoši mērķi un ne tikai tūkši vispārīgi paziņojumi. Kopenhāgenes konferencē nebūs viegli mums, tādēļ, ka amerikāņi vēl nav noveduši līdz galam savu likumdošanas procesu, bet mums ir nepieciešami saistošie mērķi laika posmam pēc Kopenhāgenes. Otrakārt, par tirgus situāciju. Es domāju, ka ir skandalozi un provocējoši tas, ka joprojām banķieri gan ASV, gan Eiropā saņem ārkārtīgi lielas prēmijas tā nav galvenā problēma. Tā tikai ir simptomātiska pazīme, kas liecina par to, ka uzņēmumu vadītāji finanšu sektorā joprojām nesaprot tās to atbildību, kas viņam gulsts attiecībā uz uh, cilvēkiem. Es domāju, padomas priekšsēdētāja bija taisnība, kad viņa uzsvēra to, cik svarīga ir nodarbinātības politika. Runa nav Eh, tikai par to, ka mēs nedrīkstam pārtraukt ekonomisko stimulu piedāvāšanu ekonomikas atvesļošanai. Problēma ir tāda, ka mums ir nepieciešams jaunas politikas, jaunu stimulu, jaunu darba vietu radīšanai. Vakar komisijas priekšsēdētājs pozitīvi atbildēja uz Stephen Hughes jautājumu, ko viņš uzdeva par nodarbinātību. Uh, Šobrīd ir ļoti labi, ka veidojas konsensus par to, ka nodarbinātība ir jābūt par vienu no centrālajām prioritātēm tuvākajos laikos. Tālāk runājot par Lisabonas līgumu. Vaclavs Klaus līdz šim nav ratificējis līgumu, taču es esmu pārliecināts, ka Čehijas Republikas konstitucionālā tiesa sniegs pozitīvu atzinumu. Tiešām ir kauns ka šī situācija mudina daudzus atkal apšaubīt Lisabonas līguma jēgu. Atcerēsimies, kad Čehijas republika gatavojās iestāties Eiropas Savienībā. Tad mums šeit bija debates, un mēs parlamentā un arī padomē un komisijā pilnībā atbalstījām Čehijas iestāju Eiropas Savienībā. Protams, ka bija dažiem bāžas un daži vilcinājās, Taču beigu beigās Čehijas republika tika ievilkta Eiropas Savienībā. Un tagad Čehijas tagad mūsu atbalsts tiek izmantots kā tāds iegansts, kāpēc Čehijai nevajadzētu pievienoties Lisabonas līgumam. Lisabonas līgumam ir divi galvenie mērķi. Pirmkārt, vairot demokrātiju par, caur parlamentāro demokrātiju Eiropas Savienībā, un tagad Čehi nevēlas vairāk demokrātijas. Otra līguma loma ir padarīt savienību par efektīvāku struktūru. Padomas prezidentūrai šeit būs ļoti nopietna loma tuvākajo nedēļu laikā, parādot to, ka institucionālie jautājumi un arī cilvēki, kas ieņem augstus samatus, tā nav pretruna neviens šobrīd mēs nezinām, kuri būs tie cilvēki, kas būs šajos augstajos amatos. Kopienas metode būs centrālā daļa lēmumu pieņemšanā. Mēs nevēlamies, lai būtu tāds padomas prezidents, kurš skaisti runā un ir labs šaumenis. Nē, mums ir vajadzīgs tāds padomas prezidents, kas varēs ar mums labi sadarboties. Un ir nepieciešams arī ārējās darbības dienests ne tikai to iemeslu dēļ, kur šeit pieminēja komisijas prezidents, lai mums būtu vienota ārpolitika. Nē. Tā ir jauna struktūra, jauna organizācija, kuru arī noteikti ir jāpakļauj eh, parlamentārai kontrolē, kas Lisabonas līgumā tieši nav pateikts. Mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, kad būs izveidojies šis jaunais ārējais darbības dienas, tas nedrīkst būt atrauc no pārējām struktūrām, tas ir noteikti jāpakļauj parlamentārai kontrolē. Pēcpusdienā debatēsim par broka ziņojumu, un es domāju, jūs redzēsiet, ka mēs visi piekrītam komisijas prezidentam, ka ir nepieciešama ļoti skaidra struktūra šajā dienestā un vēlreiz ir nepieciešama parlamentārā kontrola pār visu mūsu ārpolitiku un šī dienesta darbību. Padomē, protams, ir sava loma, bet mūsu galvenās bažas ir par to, vai būs pietiekami daudz parlamentārās kontrolas. Padomē šobrīd mēs redzam savu sabiedroto. Uh, padome un prezidentūra uzskata, ka Lisabonas līgums ieviesīs vairāk efektivitātes un demokrātijas Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies Svobats kungam! Ir priekšlikums uh, uzdot zilo, zilās kartas jautājumu. Bardzo kungs grib izmantot šo iespēju. Jums 30 minūtes laika. Tistēs Svoboda ūr! Ön azt említette, hogy azzal biztatták Csehországot. Paldies, priekšsēdētāja kungs, Svobodas kungs. Jūs teicāt, ka tajā laikā, kad Čehijas republika stājās Eiropas Savienībā, tad nebija jābaidās par šo Lisabonas līgumu, jo tas nebija spēkā. Taču, ja Eiropā šobrīd ir tiesiskums, Tad Čehijas republikai vēl daudz kas jādara attiecībā uz Ungāriem un Sudetu reģionu iedzīvotājiem. Atbildi jā, daudzi Sudetu vācieši uh, ka šobrīd dzīvo Austrijā, un es atzīstu, ka viņiem ir savas bāžas un viņiem ir savas tiesības, taču mēs nedrīkstam nodarboties tikai ar pagātnes rēku apkarošanu, vien mums ir jāskatās uz nākotni. Un nākotne saistās ne tikai ar Čehijas dekrētiem, bet arī ar brīvu Eiropu un pilsoņiem, kuriem ir tiesības izbaudīt pamattiesību hartas dotās priekšrocības. Paldies! Paldies! Un tagad eh, Aldes grupas vārdā došu vārdu eh, Verhofstad kungam, lūdzu. Eh, paldies, priekšsēdētāji. Eh, vilciens jau aizbraucis ir tik tālu un tik ātri, ka es domāju, ka nebūtu iespējams to apturēt vai pagriezt apakaļ. Te šobrīd es citēju prezidentu Klausu. Un tas, es domāju, ir vienīgā reize, kad es viņam piekrītu par to, ka e, vilciens ir tiešām braucis tik tālu un ātri, ka nav iespējams to apturēt vai pagriezt apakaļ. Un es domāju, ka tas ir uh, faktiski tiešām tāda, tāds citāts, jo acīm redzot, Klausa kungs ir pieņēmis faktu, ka nekas nevar aizkavēt Lisabonas e, līgumu. Un es domāju, tas ir tieši normāli, ka 27 dalību valstis uh, faktiski ir ratificējušas, apstiprinājuši to, ka mēs tieši tagad varētu saņemt arī viņa parakstu. Es domāju, ka šī attieksme, viņa izmainītā attieksme var tikt izskaidrota ar to, ka uh, ir jāiet uz priekšu visā šajā procesā, kā tas ir paredzēts Lisabonas līgumā. Un es domāju, mums vajadzētu arī turpināt to turpmākās dienās un turpmākās nedēļas. Uh, Eh, jo kas būtu labākais veids, kā, manuprāt, nodrošināt to, lai būtu šī eh, ratifikācija, es domāju, eh, ka Malmstrēns kundzei jāiet uz priekšu ar ieviešanu, jo tas ir tas, ko viņi saka. Viņš saka, jo vilciens ir braucis tik ātri, ka nav iespējams to apturēt, tā kā turpiniet vadīt šo vilcienu. Un es domāju, ka šajā ziņā uh, ir pilnīgi nepieciešams, lai padome paātrinātu procesu par jaunās komisijas izveidošanu, lai pēc iespējas ātrāk mums nāktu padomes priekšsēdētāja priekšlikums par to viņa kandidatūru, un ir skaidrs, ka jāparāda, ka viņam tiešām ir taisnība, ka vilciens iet ar katru dienu aizvien ātrāk un ātrāk, un nav citu opciju, kā tikai parakstīt šo līgumu. Ja eh, viņš gaidīs, ja jūs gaidīsiet, eh, viņš gaidīs. Ja jūs parakstīsiet, viņš parakstīs. Tāds ir mans viedoklis. Otra lieta, ko gribēju teikt, ir ārējās darbības dienests. Es ceru, eh, ka padome tiešām varēs panākt vienošanos par šo tēmu, Taču, eh, kā jebkurai vienošanās eh, gadījumā, mums vajadzētu izvairīties no eh, dubultošanas un um, dublēšanās. Un es domāju, ka mēs šobrīd veidojam divas paralēlas struktūras. Viena ir komisijas struktūra, un tā ir šīs te delegācijas, jo šobrīd vairāk kā 6000, ieskaitot vietējos darbinieks, tur strādā. Uh, kas strādā komisijas un komisijas priekšsēdētāju vārdā, un tad būs jauns ērājās darbības dienests ar vairākiem tūkstošiem cilvēku, kas strādās šim augstajam pārstāvim. Tā kā beigu beigās es domāju, ka ir pilnīgi skaidrs un ir absolūti nepieciešams, lai mums būtu tikai viena struktūra, kas strādātu ar ārlietām un lai nebūtu šīs paralēlās struktūras, eh, komisijas delegācijas no vienas puses un ārējās darbības dienas no otras puses. Es tiešām ceru, ka mums būs vienošanās eh, padomē. Taču es ceru, ka būs arī vienošanās, kurā ir pilnīgi skaidrs, ka nevajadzētu būt šādām dublēšanās iespējām struktūrās, komisijā, komisijas delegācijās no vienas puses un ārējās debības dienestu no otras puses. Paldies par to. Paldies, eh, saka eh, priekšēdētājs. Paldies. Un tagad zaļo eh, partijas grupu vārdā. Eh, dod vārdu Rebekai Harmsas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Mm, kā, pa, es gribētu pateikties eh, un runāt par Čehijas republiku. Es uzskatu, ka tiešām tas jau ir šobrīd pārspīlēt, ko, kā Klauskungs rīkojas. Un es tiešām gribētu aicināt jūs pēc iespējas steidzami jo galu galā ir skaidrs, ka eh, viņš nerespektē tos, kas ir izteikušies par šo eh, līgumu. Un es domāju, ka mums nevajadzētu nākt šādai personai pretī, kad viņi prasa, lai Čehijai būtu šī izstāšanās iespēja attiecībā uz eh, pamatiesību konvenciju. Es uzskatu, ka tas eh, būtu viens solis par tālu viņa virzienā attiecībā uz eh, Čehijas problēmu eh, radīšanu. Es domāju, ka Čehijas iedzīvotāji, kas ir tik daudz darījuši, lai būtu šāda Eiropas atkal apvienošanās, es domāju, ka viņa ir pelnījusi labāku situāciju jo, par prezidentu Klausu. Tik daudz par to. Baroso kungs. Uh, jo eh, diem reti, kad jūs esat eh, saņēmusi uzslavu eh, no manis, kā, esat, kā saņemsiet no manis šodien. Es uzskatu, ka tas ir tiešām ļoti iepriecinājuši dzirdēt, cik svarīgi jūs uzskatāt, lai mēs no Eiropas puses gūtu skaidrību, kas attiecas uz klimata izmaiņu fondu jo e, man tiešām vakar bija kauns, e, kad e, ģenerāls sekretārs runāja Luksemburgā no Vācijas puses un salīdzināja to par tādu pokeru spēli, Viņi, jo šeit tā nevarētu teikt. Tā nav iespējams salīdzināt Kopenhāgenu ar pokeru spēli. Šeit ir runa par pašu lielāko izaicinājumu, kas jebkad ir mūs piemeklējis un tas ir pats svarīgākais izaicinājums e, pasaulē visai, ko, mē, kam mēs esam šāda notikuma priekšā. Un es domāju, mums vajadzētu uzdrošināties runāt skaidru valodu. 100 miljārdi eiro būs e, pieejami līdz 2020. gadam, lai palīdzētu jaunatīstības valstīm e, izpildīt savus pasākumus, savu pielāgošanos. Tādai valstī kā Vācija tas uh, Mm, arī nozīmē 3 e, miljārdus līdz 2020. gadam. Ja mēs salīdzinām ar to, ko mēs šobrīd konjunktūras paketē vai finanšu glābšanas sektorā uh, sniedzam, tad es gribētu teikt, tā ir sīk nauda. Un man tiešām ir kauns, ka eh, faktiski mēs tagad rēķinam eh, to, ka būtu eh, neveiksme Kopenhāgenā un saucam to par pokera spēli. Jo runājot par Luksemburgas sarunām, tas, jāsaka, viņi nav šobrīd vadošajās lomās klimata uh, Uh, izmaiņās, bet tās ir tās lielāk, lielākie bremzētāji. Vai jūs, ja jūs tiešām nedomājat, uh, ka tas ir kaut kas, ko pēc tam ievēros visā pasaulē? Šeit es varu uh, tikai apelēt pie jūsu sirdsapziņas un Baroso kungs palieciet, ieturiet komisijas kursu. Mums ir jāpanāk um, um, atklātība šajā fonda darbībā. Mēs jau kopš Bāli esam runājuši divus gadus par to. Uh, un es domāju, Mamstrēms kundze no Zviedrijas puses eh, pareizi ved sarunas. Eh, respektējiet arī eh, vides komiteju un vides padomi, un šeit tiek runāts par 30% samazināšanu izmešiem līdz 2020. gadam. Ja mēs uzņemsimies kaut ko mazāk, tad mēs zinām, ka mēs nekad netiksim galā ar divu grādu samazināšanas mērķi. Un visbeidzot, man ir lielas problēmas attiecībā par uzticamību Zviedrijas prezidentūrai. Es domāju, jums jāskatās uz jūsu valsts uzņēmumu Vattenfall un jānodrošina, lai tie visā Eiropā konsekventi ievērotu un nestrādātu vairs ar oglēm un investētu tur, lai nevarētu nopirkt šos certifikātus, jo ir jābūt šādai stratēģijai. Jo jūsu valsts uzņēmums Vatenfall ir tas, kurš eh, iet pilnīgi pret jūsu labo gribu eh, attiecībā uz klimata izmaiņām. Un nodrošiniet, lūdzu, lai eh, šī lieta, kas attiecās starp Vācijas valsti un Vatenfall par to, ka tiek ievēroti Vācijas noteikumi, e, lai tas e, tiktu ievērots, jo diemžēl šobrīd tas ir tāds kāds mazs e, melns pleķis uz jūsu baltās vestes, un tas mums ir jāievēro arī Kopenhāgenā. Paldies! un svarīga runa, taču man ir viens e, cits zilās kārtas priekšlikums, taču es nereaģēšu uz katru zilo karti, jo mums ir jāturpina diskusijas. Tātad e, pēc dažām minūtēm būs e, cits priekšlikums. Un nākošā uzstāšanās būs Eiropas konservatīvo vārdā Kirkhops, Kirkhop kungs. Lūdzu. Priekšsēdētāji, vai es varētu apsveikt eh, Zviedrijas eh, prezidentūru un it īpaši to, kā eh, tā ir gājusi uz priekšu ļoti svarīgos klimata izmaiņu jautājumos un arī finanšu krīzes jautājumā. Reinfeld kungs un viņa valdībai pienākās mūsu pateicība par to, kā viņi to ir darījuši. Taču kā ir bijis situācija daudz prezidentūra laikā, ir eh, tiešām eh, dažādas eh, institucionālas iekšējās uzmanības novēršanas. Jo instituloģija tas nav Eiropas pilsoņu prioritāte. Tas, kas mums ir vajadzīgs, tā ir Lisabonas darba kārtība, nevis Lisabonas līgums. Lisabonas darba kārtībā ir cēls mērķis un mērķis, lai mēs radītu visdinamiskāko uz zināšanām balstīto ekonomiku pasaulē, kas veidotu ekonomisko izaugsmi, labāku darbu, darbu, labāku sociālo uh, kohēziju un uh, vides respektu. Līdz 2010. gadam tiešām mums vajadzētu tam būt jau ar zināmām izmaiņām priekš pilsoņiem un veidot bāzi mūsu nākotnē. Un tā kā Reinfeld kungs ir teicis, Lisabonas darba kārtība nav sasniegta. Kāpēc mēs nekad nevaram sasniegt uh, rezultātus, kas tiešām rūp mūsu pilsoņiem? jo uh, daudz kas, kas bijuši deklarācijās, nav uh, praksē ieviests. Un tagad Lisabonas, Lisabonas darba kārtībai arī tas pats pietrūkst. Un es domāju, mēs bijām tik tuvu, bet reizē tik tālu. Protams, iniciatīvas, kas saistītas ar ekonomikām dalību valstīm, tām ir jābūt pilnīgi skaidrām arī parastajiem pilsoņiem, jo darba vietu radīšana nav tikai, lai radītu vietu bijušiem uh, premjerministriem, lai tie kļūtu par padomis priekšsēdētājiem vai citi uh, šādi pasaules apceļot iedzīvotāji kļūtu par ārlietu, eh, ārlietu vadītāju. Jo mums ir jārunā par vidējiem un mazajiem uzņēmumiem, jo eh, šobrīd eh, tas nav nācis par labu miljoniem ģimeņu šī finanšu krīze, un institucionālas izmaiņas nepalīdzēs klimata izmaiņām. Uh, lielākās, eh, lielākie draudi, un tas, protams, ir viedokļa jautājums, taču lielākais, lielākās draudus mums tiešām vajag skatīt un atrast eh, praktiskus risinājumus. Taukstošiem eh, lapušu teksta visbiežāk ir pārāk sarežģīti mūsu pilsoņiem, lai to saprastu, un tas bieži vien tikai izmanto tos kokus, ko mums vajadzētu pasargāt. Aicināsim pasaules Um, sabiedrību apvienoties uh, un um, neskatīsimies uz tiem, kas varbūt skatās uz atsevišķu ļaužu uh, entuziasmu par jaunām Eiropas institūcijām. Par spīti tam visam uh, priekšsēdētāji es uzskatu, ka Zviedrijas prezidenta, prezidentūra ir spējīga izmantot savu laiku un tiešām augstākajā satikšanās laikā fokusēt visu Eiropas līderu uzmanību uz pašiem galvenajiem jautājumiem, kas rūp ļaudīm. Uh, Eh, tie tie jautājumi, eh, ar ko jūs uzsākāt savu prezidentūru un koncentrējāties par ekonomiku eh, Eiropas līmenī un arī patiesi klimata izmaiņu jautājumiem. Es novēlu jums laimi jūsu atlikušajā darba laikā. Paldies! Paldies! Un tagad Goe un NKL grupas vārdā došu vārdu eh, Biskī Lotārku, eh, Lotāram Biskī kungam lūdzu. Priekšsēdētāji, padoms eh, priekšsēdētāji vietnieki, komisijas priekšsēdētāji. Pēdējos mēnešos daudz minējumu izskanējuši par to, kurš ieņems kādu amatu pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Uh, Eh, bet pēc debatēm mūsu grupā mēs sapratām, ka mēs gribam dot priekšroku sociālajai politikai, nevis tirgus politikai, un mēs eh, gribam eh, demokrātisku, reāli demokrātisku Eiropu, nevis Eiropu, kur valda politiskā elita. Mēs gribam ķerties vērsim pie ragiem. Tas ir Mēs gribam piedāvāt reāls risinājums reāliem cilvēkiem, kur ir pazaudējuši darbu, tajā pat laikā tiek glābtas bankas. Komisijas priekšsēdētāja kungs Barozo kungs, jūs piedāvājat jaunu ekonomikas politiku, kas uh, palīdzēs citām valstīm samazināt savu valstu budžeta deficītu, bet tas nozīmē to, ka pie mums uh, tik samazināsies algas, sociālā nodrošināšana uh, samazināsies. kolektīvie darba līgumi tiks uh, uh, vājināti. Un, uh, piemēram, mēs redzam, ka Vācijā streiko um, uzkopēji telpu tīrītāji, un mēs redzam, ka tas ir novedis tiešām pie um, reāli negatīva ietekme. Uh, Ja runājam par uh, Lisabonas līgumu un par Čehijas uh, prezidentu, jo, ja tas būtu tik vienkārši, ja mēs tik vienkārši varētu viņu pārliecināt par šo ratificēšanu, un ja tas viss būtu tik nepārprotami, tad jau būtu labi. Bet es domāju, ka mums ir jādomā par sociālā progresa uh, klauzulu Lisabonas līgumā. Tas būtu drīzāk vietā. Šajā sasaukumā ir sagatavoti daudz labi priekšlikumi, kas nodrošinātu uh, vairāk uz sociāliem jautājumiem orientētu Eiropu, kas piesaistītu investīcijas, reāli jaunu darbvietu radi, radīšanai. Eiropas Savienības nodarbinātības pakts arī aicina noteikt vienlīdzīgāks, al, vienlīdzīgāku algu līmeni, eh, pastiprināt strādnieku situāciju. Mēs aicinām dalību valsts izrādīt lielāku solidaritāti un mēs eh, aicinām izveidot ilgtspējīgas sociālās un pensijas sistēmas Tā ir reālā atbilde uz pašreizējo situāciju. Ja paraugamies uz komisijas politiku un uz dalībvalstu politiku, politiku, tad es neredzu nevienu stratēģiju, kas ļautu mums sasniegt manas minētos mērķus. Protams, padomē ir jādomā par to, kas būs um, jaunās komisijas sastāvā, ko tas nozīmēs pēc Lisabonas līguma pieņemšanas, bet uh, šīs problēmas, kuras es minēju, tām ir jākļūst par prioritārām. Un mana grupa balsos par jauniem komisijas locekļiem, ņemot vērā šos apsvērums. Paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad es došu vārdu Nāģelam Faraškungam. Paldies! Rozokungs šorīt no rīta teica, ka visi dalība valsts ir atceļ šo līgumu. Tas nav pareizi. Briti nevarēja izteikt savu vārdu par šo līgumu, kā tas tika solīts, un kamēr tas nav izdarīts, es atsakos uh, akceptēt uh, šī līguma leģitimitāti. Tālāk daudz tiek spekulēts par to, ko Klaus darīs vai nedarīs nākamnedēļ. Es zinu, ka jūs neieredzat prezidentu Klausu, jo viņš tic nacionālajai demokrātijai, bet patiesībā, ko viņš dara? Viņš aizstāv Čehijas nacionālās intereses, jo viņam ir bail, ka uh, Vācija uh, pieprasīs uh, savus īpašumus atpakaļ Čehijas teritorijā. Un es domāju, ka viņām ir taisnība, viņam ir pamats baidīties. Pagaidiet, prezident Klaus, ja viņi nedod jums to, ko jūs vēlties, neparakstiet to. Ja viņi jums dod to, ko jūs vēlties, tad ir nepieciešams vēlreiz atkārtot ratificēt šo nolīgumu 25 dalībvalstīs. Tas nozīmē, ka Britiem būs referendums. Un es domāju, ka jūs kā demokrātiski skeptiski noskaņot cilvēki noteikti gribētu redzēt referendumu Lielbritānijā. Un vai tiešām būs tā, ka šī samita beigās mums būs pilnīgi jauna Eiropas impērija, un vai tas tiešām būs Tonijs Blērs ar visu savu pagātnes nastu, kurš vadīs šo impēriju? Lūdzu, ieceliet viņu par eh, padomus priekšsēdētāju. Eh, tas ir cilvēks, kurš solīja mums referendumu par konst Eiropas konstitūciju un atteicās mums pēc tam to dot. Jā, ir skaidrs, ka šajā Eiropas Savienībā balva par valsts nodošanu ir pēc iespējas augstāks amats. Jā, ieceliet Toniju Blēru šajā augstajā amatā un tas tikai vēlreiz atvērs acis um, Brit iedzīvotājiem. Tas nozīmē, ka šajā Savienībā valsts nevis vēlēt tie cilvēki, bet tie, kas nodod nacionālo demokrātiju par labu Eiropas Savienībai. Lūdzu, lūdzu, lūdzu lūdzu, dodiet mums Toniju Blēru kā pirmo Eiropas Savienības prezidentu. Paldies! Tagad došu vārdu Dots kundzei. Es esmu sarūktināta, bet es jau zināju, ka komisija un padomi ir apņēmības pilni stumt cauri Lisabonas līgumu. Es domāju, ka varbūt tas nav populāri šajā parlamentā, bet tā ir mana visdziļākā pārliecība, ka apvienotajā karalistē ir jāorganizē referendums par šo līgumu, un es nesaprotu, kādēļ gan konservatīvie, gan leiboristi negrib mums dot šo iespēju. Šorīt no rīta es gribētu vērst jūsu uzmanību uz finansiālo krīzi, kas turpinās un kas velk uz leju Eiropu. Vakar vakarā Mervins Kingkungs, Anglijas bankas eh, priekšsēdētājs, norādīja, ka apvienotās karalists aizdevumi bankām sastāda vienu triljonu mārciņu. Un nekad līdz šim tik daudz naudas tik liela naudas summa nav, nu, teiksim, veidojusi šo parādu, uh, kura, teiksim, īpašnieki ir pavisam nedaudzi. Viņš tāpat norādīja, ka banku regulējums nav pietiekams, bet tas ir vairāk morāls dabas jautājums. Tā ir morālā dilemma, kas ir banku krīzes pamatā, jo finanšu institūcijas zināja, uh, ka parādi ir milzīgi, bet viņi neticēja, ka viņi varētu bankrotēt. Vai nodokļi maksātāji tie, kuriem vienmēr būtu jāglābi bankas neatkarīgi no tā, kāda ir krīze. Tas ir ļoti nopietni nopietns apgāvojums, ar kur nāca klajā Banku pasaules viens no uh, vadošajiem cilvēkiem. Priekšsēdētājs pārtrauc runātāju, runātāji turpina, būtu interesanti zināt, kas tiks darīts. Priekšsēdētājs vēlreiz pārtrauc, es atvainojos, kolēģi, lūdzu nepārsniedziet jums atvēlēto runāšanas laiku. Un tagad es došu vārdu Malmstrāms kundzei Eiropadoms vārdā. E, paldies par to, ka man ir iespēja šeit e, runāt šajā debatē, taču ļaujiet man komentēt dažas lietas. Verhofštāps ne. Protams, šo e, vilcienu nevar apturēt, arī es tā uzskatu. Es ceru, ka vilciens nonāks galvstacijā diezgan drīz. Es varu apliecināt Gijam Verhofštat kungam un arī pārējiem kolēģiem, ka mums ir ļoti tuvi e, kontakti ar Čehiju, un mēs drīz saņemsim precīzas atbildes un konkrētas atbildes par to, kas notiks ar e, līgumu. Tāpat mums arī ir ļoti svarīgi, lai viss būtu savās vietās, gan attiecībā uz jauniem amatiem, lai mums būtu komisāru saraksts, e, ko mēs tad iesniegsim Eiropas pado, parlamentam, un lai mums viss būtu pēc iespējas drīz jau savās vietās. E, šajā e, Eiropadomē mēs sagatavosim visus nepieciešamos lēmumus, pieņemsim visus e, sagatavošanās darbus, lai mēs pēc iespējas ātrāk varētu ieviest Lisabonas līgumu, kad būs ratifikācijas no visiem, visām valstīm. Paldies atbalstu, atbalstam, ko rāda visas politiskās grupas. Uh, svarīgākajam uzdevumam, proti, lai mēs panāktu Kopenhāgenā vienošanos. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, un tāpēc Eiropa ir milzīga atbildība, lai mums būtu pilnīgi skaidrs finansējuma jautājums, lai mēs varētu parādīt, ka uzņemamies savu globālās atbildības daļu un sūtam šādus signālus citiem. Mums ir ļoti intensīvas uh, sarunas uh, Daula kungs ar citiem, citām ieinteresētajām personām gan ar Krieviju, gan ar Ķīnu, un klimats un enerģētiskās eh, lietas ir galvenā eh, tēma šajās sarunās. Mums ir darba grupas sanāks, mums ir Barcelonas sanāksme pēc desmit dienām, mums ir finanses ministri, kas tiksies Santandrēs, un eh, es domāju, ka, mm, protams, ja tie, kas nav apmierināti ar rezultātiem, mēs esam pilnīgi optimistiski, kas sasniegsim rezultātus Kopenhāganā, jo visi pas pasaules pilsoņi sagaida, ka mums tas izdosies. Tāpat ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienība varētu parādīt rezultātus attiecībā uz finanšu krīzes eh, seku novēršanu. Šobrīd Eh, parādās zināmi pozitīvi signāli, taču mēs nedrīkstam aizmirst, ka mums vēl vajadzētu šo makrofinanciālo sistēmu ieviest, lai mēs būtu ar labāk eh, apstra, apgādāti ar eh, instrumentiem, lai varētu atrast laicīgi krīzes dīgļus. Un es domāju, lai šīs makro uzraudzības iestādes pēc iespējas ātri varētu sākt darbu. Institucionāli jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi. Mēs tiešām gaidām, lai Eiropas Savienība varētu pieņemt lēmumus demokrātiski, efektīvi un tāpēc Lisabonas līgums ir ļoti svarīgs instruments. Taču vienlaicīgi Eiropas Savienība nekad nevar iegūt eh, pilsoņu eh, uzticību, ja eh, neparādīs rezultātu konkrētos jautājumos. Finanšu krīze, vides jautājumi, tas ir tas, ko pilsoņi visā pasaulē, ne tikai Eiropas Savienībā, ir nobežījušies. Un tad mums ir ļoti svarīgi, lai mēs gan šajā samitā, gan arī vēlāk rudenī panāktu lēmumus, kas panāktu uzticēšanos Eiropas institūcijām. Paldies, priekšsēdētāji, ka devāt man vārdu. Paldies, ministrs kundze. Nākošais runātājs Baroso kungs, lūdzu. Godātie klātesošie, Manuprāt, Tautas partijas priekšsēdētā Žozefs Dols un Harms kundze uzdeva ļoti būtisks jautājums savās runās. Kā mēs varam veiksmīgi startēt Kopenhāgenā un panākt vajadzīgos mērķus brīdī, kad mūsu partneri nepiepuls tik ļoti kā mēs, tik tiešām ir problēmas šajā jautājumā. Nav šaubu, ka trūkst ambiciozitātes un domas lidojuma no atsevišķām attīstītām valstīm emisiju samazināšanas jautājumā. Bez tam mēs saskaramies arī ar negribīgu attieksmi no vislielākajām attīstības valstīm, kurās ļoti strauji attīstās ekonomika un kurām vajadzētu vidas ietekmes samazināt. Uh, un e, kopumā nav ticamas līdz šim stabilas vienošanās par finansiāliem ieguldījumiem. Ko mēs varētu darīt šajā situācijā? Nu, pirmkārt, es domāju, pirmkārt, nav īstais brīdis Eiropai samazināt savus mērķus, savus ambici, ambīcijas, jo tādējādi mēs dot iemeslu visiem negribīgajiem arī neko nedarīt no savas puses. Mums ir joprojām jābūt līderu pozīcijās un jāuztur šīs entuziasmas. Bet tāpat laikā, un šeit es gribētu atbildēt Josefam Dolam, mūsu finansiālais piedāvājums ir ar zināmiem noteikumiem. Mēs esam gatavi palīdzēt tiem, tām valstīm, kas pašas arī cenšas samazināt emisijas. Un to ir būtiski saprast, ka mūsu palīdzības piedāvājums ir spēkā tikai tad, ja viņi paši vēlas kaut ko darīt. Taču samazināt mūsu mērķus būtu nepareizi. Es domāju, ka Kopenhāgnā tomēr mēs daudz ko panāksim. Arī pozitīvi momenti, kā piemēram ASV ir gatava piedalīties sarunās. Vēl pirms dažiem gadiem ASV galīgi negribēja mums pievienoties, bet tagad gan. Austrālija un Japāna arī ir politiski paziņojuši, un pagaidām gan nav nekādu taustāmu um, pierādījumu šim solījumam, taču politiski viņi ir paziņojuši, ka ir ambiciozi mērķi. Pat Ķīna, Meksika, Brazīlija, Dienvidkoreja ir paziņojušas, ka viņām būs pašām savi pašmāju ambiciozi plāni, kas palīdzēs apkarot klimata um, pārmaiņas. Pagaidām šīs valsts nav gatavas tos piedāvāt arī globālajiem nolīgumam. Es ļoti ceru, ka šī mēneša beigās Eiropadome nedos nelies ūdeni uz skeptiķu dzirnavām jo tie jau šobrīd saka, esot plāns B. Es vienmēr esmu teicis, ka mums nevar būt atkāpšanās plāna B, jo nav nekādas B planētas, uz kuru mēs varētu pārvākties, tad, ja būsim šeit visi piesārņojuši. Šī ir vēsturiski izdevība mums kaut ko darīt šīs vienīgās planētas vārdā. Un mans pēdējais komentārs ir uh, pārsteigums, ko es gribētu izteikt. Nekad nebiju gaidījis, ka Eh, šajā parlamentā kāds no britu deputātiem Eh, apšaubīs parlamentu lomu. Es domāju, ka viens no lielākajiem brītu ieguldījumiem civilizācijā ir parlamenta izveidi, jo brītu parlaments viens no senākajiem. Runāsim skaidru valodu. Lielbritānijas valdība piedalīsies sarunās par Lisabonas līgumu, ir parakstījuši šo līgumu. Lielbritānijas parlaments gan pārstāvu palāta, gan lordu palāta ir apstiprinājusi šo līgumu. Viņas majestāte, Anglijas karaliene, ir parakstījuši šo līgumu. Apvienotā karaliste absolūti ir ratificējusi Lisabonas līgumu visos uh, līmeņos, un man, es neticu savām ausīm, ka viens no britu deputātiem nerespektē demokrātisko sistēmu, kā ir viņu valstī. Lielas paldies komisijas prezidenta kungam. Teraz mówcy zgłoszeni do dyskusji. Pan Otmar Karas. Tagad turpināsim debatas. Aicināšu izteikties Otmāru Karasu. Divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāj kungs, dāmas un kungi. Faraģ kungs mūs pamata. Es ceru, ka tagad šajā zālē nav nevienu, kurš pārstāv nacionālo ego, egoismu un patmīlību un kas ienīst Eiropas projektu. Jo tās ir lielākais projekts, kas līdz šim ir bijis, proti, Lisabonas līgums. Otrakārt, es ceru, ka šajā tāpā nav neviena, kurš noskaņot pilsoņus pret parlamentāro demokrātiju un kas mēģina padziļināt to plaisu, kas ir starp iestādēm un pilsoņiem. Mēs visi zinām un visi ceram, ka varēsim turpināt Eiropas būvniecību pēc tam, kad Čehijas konstitucionālā tiesa būs nākus klē ar savu spriedumu. Mēs ceram, ka Eiropa turpinās veidoties tālāk. Mēs nevaram kļūt par ķīlniekiem viena cilvēka rokās. Finansiāli, institucionālie aspekti ir svarīgāki nekā viena cilvēka uzskati mēs nedrīkstam meklēt zemāko kopsaucēju. Tad, kad mēģinam iecelt komisārus un citus augstu amatu pārstāvs, mums ir jāsameklē vislabākie cilvēki. Mēs nevēlamies, lai tie sāktos partiju spēlītas, izvēloties piemērotākos cilvēkus. Uzklausot augstamatu kandidātus, mums ir jādomā par to, kāda būs viņu loma un ieguldījums Eiropas tālākajā attīstībā. Mums ir jāskatās, kāds ir darbā praksts Eiropadomas prezidentam un kādi ir komisāru darbā praksti un jārunā ar dalību valstu vadītājiem par to. Otrs jautājums par tirgus uzraucību. Esmu priecīgs par to, ka šis jautājums ir izvirzīts un tiek runāts par makro uzraudzību. Taču ar makro vien nepietiek, ir nepieciešama arī mikro uzraudzība. Uh, Šeit atkal es baidos, ka mēs neesam pietiekami ambiciozi. Mēs uh, izvēlējāmies viszemāko kopsaucēju. Ir vajadzīga patiesa uzraudzība, ko veic Eiropas centrālā banka pār uh, tirgu. Un priekšsēdētājs pārtrauc runātāju. Paldies, nākamais runātājs Jo Lainens no Socialistu un Demokrātu grupas. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vaclava Klausa aicinājums pielikt līgumam vēl papildus protokolu, ir patvaļīgs, un pa, uz to var viegli atbildēt ar pretargumentu. Pamattiesību harta ir e, attiec tikai uz cilvēku pamattiesībām. Padomu līdz ar to var dot mutisku atbildi uz viņa lūgumu. Es ceru, ka pēc deviņu gadu gadīšanas, pēc pāris nedēļām e, līguma ratifikācija tomēr būs beigusies. Es domāju, ka Eiropadomē ir jāgatavojas tālākajai e, iestāžu darbībai, taču nedrīkst teikties notikumiem pa priekšu. Tas attiec arī uz ārējās darbības dienestu. Tieši augstais pārstāvs ir tas cilvēks, kuram būs jāizstrādā priekšlikums, un nevis padomas birokrātijai tas jādara. Es gribētu aicināt padomas prezidentu to ņemt vērā. Nekādus sastingušus un cietus lēmumus attiecībā šo jauno dienestu mēs nevaram pieņemt tagad. Uh, Šim dienestam ir jākļūst par kopienas institūcijas struktūru un jāiekļaujas tajās, kā Brozokungs teica. Lisabonas līgums dod mums ietvaru kopīgai energopolitikai un kopīgai klimatu pārmaiņu politikai. Es tikai ceru, ka Mīgli izklīdīs par šiem jautājumiem, pirms mēs tiekamies Kopenhāgenā. Šos jautājumus mēs nevaram atstāt neatrisinātus. Vides komiteja ir izstrādājusi ļoti skaidrus priekšlikumus par finansējumu klimatu pārmaiņu apkarošanai. Es ceru, ka samitā šonedēļ jau varēs tiks panākt vienošanās par finansiālo atbalstu. Uh, Mums Eiropas Savienībā iekšienē ir jāvienojas par šī finansējuma taisnīgu sadalījumu. Paldies! Desarnes skundz, lūdzu. Es gribētu runāt par trim jautājumiem. Pirmkārt, par klimata pārmaiņām. Tās ir redzamas, Eiropas Savienībai ir īpaša atbildība, mums ir jāaicina ar citas valsts mums pievienoties. Mums ir jābūt ļoti prasīgiem, mūsu mērķiem jābūt augstiem, taču tā nīpat laikā jāapzinās, ka mēs esam parādā attīstības valstīm. Katram ir jāiegulda savs finansiālais ieguldījums, kas atbilst viņa labklājībai. Ja nebūsim solidāri, tad darījums nenotiks. Otrs jautājums - migrācija. Ir skaidrs, ka ir nepieciešams uzlabot Frontex darbību, taču, ja mēs tiešām vēlamies palīdzēt Eiropas dienvidu valstīm, tad ir nepieciešams harmonizēt uh, patvērumu meklēšanas jautājumus un jāatgriež pie Dublinas vienošanās. Ir nepieciešama īsta vienota imigrācijas politika. Domāju, tas ir vienīgais veids, kā var atrisināt šo jautājumu nopietnā un atbildīgā veidā. Trešais un pēdējais jautājums - ārpolitika. Padom, Eiropadom runās par ārējās darbības dienestu ļoti labi. Iespējams, ka no, tiks, panā, tiks panākt vienošanās par to, kas būs augstais pārstāvis, taču vissvarīgākais ir runāt ar vienu balsi par, eh, vismaz par svarīgākajiem konfliktiem. Afganistānā ir gandrīz vai tikpat daudz Eiropas eh, karēju, cik amerikāņu. Eh, eh, karēvi. Eiropiešiem ir īpaša atbildība šajā valstī, un mums ir nepieciešama stratēģija attiecībā uz Afganistānu, kas nav tikai militāra. Un ja mēs to nedarīsim, tad neviens cits to mūsu vietā arī nedarīs. Paldies par uzmanību. Ger Hefner. Paldies, Hefner kungām vārds lūdzu divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāja, dāmas un kungi. Lisabonas līgums ir mums uz galda, un mums ir tagad jāskatās uz priekšu. Mums Eiropa ir jāpadara efektīvāka un demokrātiskāka. Mums ir daudz, kas vēl jāpaspēj. Un es esmu pārliecināts, ka mūsu pilsoņiem rūp arī Eiropas Savienības saturiskais piepildījums. Eiropas Savienības pilsonība un pilsoņi. Tas ir mērķis, ko es gribētu redzēt, sasniegt. Mēs esam novērojuši, ka valda liela netaisnība. Es, piemēram, nesaprotu. Kā var būt, ka mēs redzam, ka bieži tiek pārkāpta Eiropas likumdošana, darbības notiek pretrunā ar Eiropas garu? Čehijas prezidents Klaus ir vienīgais, kurš grib uh, savu valsti un savas valsts iedzīvotājus padarīt par ķilniekiem. Un šeit mēs dzirdām apgalvojumus, uh, ka tas varbūt ir pamatoti un saprotami, bet es tam pilnībā negribu piekrist, jo pretie gadījumā mēs atgriezīsimies viduslaikos, kad uh, valdīja absolūtā vara, uh, Eh, kur visu noteica eh, lordi, lielie eh, zemes īpašnieki. Es domāju, ka situācijā, kad Čehijas parlamenta abas palātas ir pilnībā ratificējuši šo nolīgumu, tad tam ir jāstājas spēkā. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka mm, Čehi izrauj šim līgumam sirdi. Te iet runa par pilsoņiem, par viņu tiesībām. Eiropa ir demokrātisks veidojums, kur uh, valda tiesiskums, un te mēs nevaram nodarboties ar zirgu mīšanu. Mums, mēs nedrīkstam pieļaut, ka uh, šīs uh, lietas visas tiek kārtotas kā tirgus darījumi. Paldies, un tagad došu vārdu Lasakungam, pusotra minūte lūdzu. Priekšsēdētāja kungs godātie deputāti. Es gribētu reaģēt uz nu pat teikto. Ir nepārprotams skaidrs, ka institucionālie jautājumi būs um, viens no galvenajiem jautājumiem, par kuriem tiks runāts eh, nākamajā um, Eiropadomē, bet es domāju, ka runājot par Eiropas Savienības nākotni, mums vajadzētu būt pieticīgākiem un mums vajadzētu respektēt suverēnos lēmumu pieņemšanas mehānismus, kādi ir iedibināti dalību valstīs, kā arī respektēt dalību valstu konstitucionālo iekārtu un kārtību. Uh, man eh, arī viens no eh, svarīgajiem jautājumiem šajā samitā būs eh, makroekonomiskie jautājumi. Mēs vienojāmies par to, ka Baltijas jūra būtu laba vieta, kur izmēģināt Eiropas Savienības stratēģiju attiecībā uz makro reģioniem. Un es esmu priecīgs, ka Eiropa doma varbūt apstiprinās vēlreiz šo lēmumu. Es uzskatu, ka ir pienācis īstais brīdis domāt par šīs izmēģinājuma stratēģijas replicēšanu. Paraugoties uz Eiropas Savienības karti, mēs varam redzēt, ka vislielākās sociālās, ekonomiskās un kultūras atšķirības joprojām vērojamas. Um, uh, uz, uz robežas starp Rietumu Eiropu un Austrumu Eiropu. Šajā parlamentā 20 gadus pēc Berlīnas mūra krišanas mēs joprojām runājam par vecajām un jaunajām dalībvalstīm. Priekšsēdētājs pārtrauc runātāju. Nākamais runātājs Gorgijos Tusas kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies. Eiropadomēji notiek aktīva gatavošanās šobrīd Taču Eiropas komisija veido ļoti nepopulāru politiku. Atkal ir kārtējā ofensīva, kārtējais uzbrukums cilvēkiem. Labējos un kreisās partijas vēlas vienīgi vairot monopolu ienākumus un apspiest vēl vairāk mazos. Tūkstošiem un miljardiem eiro uh, ir pēļņa lielajiem uzņēmumiem, lielajiem monopoliem. Kapitalistiskā pārstruktūrēšana turpinās, un tai ir ļoti smagas sekas sabiedrībā. Mēs mēģinām pagarināt darba laiku, tas bija noteikts, ka 8 stundas ir maksimālais darba līgumi, kas tiek slēgti, ir aizvien nedrošāki, un tas ir pretrunā ar visām konvencijām, kas ir pieņemts par strādājošo aizsardzību. Darba tirgū tiek veikts dažādas izmaiņas, kas aizvien vairāk apspiež strādājošo intereses un tiesības. Tiek atlaisti ļoti daudz cilvēki. Vairāk nekā 5,5 miljoni cilvēku ir zaudējuši darbu pēdējā laikā rodas iespējas, ka mēs tiešām atgriežamies viduslaikos savās darba vietās. Šī ofensīva pret eh, strādniekiem izpaužas arī telekomunikācijas sektorā. Priekšsēdētājs pārtrauc runātāju. Godātie kolēģi! Jūs runājat 20-30 minūtes garāk nekā mēs jums esam devuši laiku. Man arī ir ārkārtīgi nepatīkam jūs pārtraukt, taču man ir jāpieturās pie darba kārtības. Protams, ka es gribētu, lai jūs savu runu pabeidzat, taču lūdzu iekļaujieties laikā, jo savādāk debats nevar noritēt pēc plāna. Paldies! Nākamais runātājs Viljams Dartmūtas. No Dartmūtas. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Dalību valstīm lielākā problēma ir tā, ko Biskija kungs nosauc pirmīt. Tā, tā ir krīze, kas saistās ar nodarbinātību. 24% jauniešu Francijā, 25% Itālijā, 39% Spānijā ir bez darba. Un tomēr Mēs varam būt pārliecināti, ka Eiropa padomas tikšanās eh, būs atkal pilna ar triumfāliem vārdiem. Tajā kontekstā, ka ir masveida bezdarbs, šāda pašslavināšanās ir bezgaumīga un nevietā. Taču tā notiks tādēļ, ka elita šobrīd pieņem, ka Lisabons līgums jau būs spēkā. Viss notiek saskaņā ar jūsu plānu izveidot supervalsti, un Eiropas supervalsts tiek radīta uz melu un manipulācijas pamata. Līsabons līguma gadījumā tas viss notic tik uzkrītoši un tik bezkānīgi, ka šim līgumam ir jebkādas, trūkst jebkādas demokrātiskās leģitimitātes. Un tam būs savas sekas. E, pavisam e, drīz jau mēs sāksim nožēlot to, kas ir panākts. Paldies! E, pan Šanat Segedī. Pūtorai minūte. Nākamais runātājs Segedī, kungs, pusotra minūte. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt elnök asszony! Paldies, priekšsēdētāja kungs! Godātais priekšsēdētāji, dāmas un kungi! Šīs debatas par Lisabonas līgumu ir absolūti bezjēdzīgas. Mums vispirms ir jādefinē savas pamatvērtības. Es šeit minēšu pāris piemērus. Vispirms es gribētu runāt par Ungāriem, kas dzīvo ārpus Ungārijas. Viņi veido minoritāti tajās valstīs, kur dzīvo, un tur viņiem nav nekāda tiesība. Ir divi miljoni Ungāru, kuriem joprojām neļauj izbaudīt nekādas pamattiesības. Šis jautājums nekad neparādās Eiropas Savienības darba kārtībā. Rumānijā ir desmitiem tūkstoši ungāru, kuri nedrīkst nelūgt dievu, neiet skolā un mācīties savā dzimtajā valodā. Čehijas republika ir dalībvalsts, kas ir jaunāka nekā es esmu, un tur li e, valodu likums ir absolūti skandalos, un tas dara kaunu Eiropai. Čehijā ir minoritātes, kurām nav politiskās pārstāvniecības. Čehijas republika izmanto dažādus dekrētus, lai ieviestu fašistisku politiku un atsakās, atteiktos no Eiropas integrācijas un Lisabonas līguma ratifikācijas. Tā ir gandrīz vai diktatūra, kas tur valda. Mēs gribam, lai šie te uh, dekrēti tiktu atcelti Čehijā, un mēs nedrīkstam pieļaut situāciju, ka Eiropā kāds tiek vajāts viņu valodas vai izcelsmes dēļ. Kāda cilvēka saņems kompensāciju Čehijas republikā? Paldies, priekšsēdētāji! Šajā parlamentā ir tādas balsis, kas, lai arī kāds būtu debašu nosaukums, vienmēr runā par vienu un to pašu. Turklāt jāsaka, ka viņi nevienmēr atspoguļo lietu patieso stāvokli. Priekšsēdētāja kungs ir skaidrs, ka Eiropas, Eiropadomē ir jāatrod kāds uh, risinājums, lai Čehijas republika varētu ratificēt. Lisabonas līgumu, tad šim risinājumam ir jābūt godīgam attiecībā pret visām dalībvalstīm. valstīm. Tāpat laikā nedrīkstam aizmirst ekonomisko krīzi, kas joprojām mūs nomāca un kurai arī ir jāatrod izēja. Un tūdaļ pat ekonomiskā un finanšu krīze Tāpat arī tie pasākumi, kas ir veikti pēdējā gada laikā, ir destabilizējuši vairumā dalību valstu publisko finanšu jomu. Šobrīd 17 no 27 dalību valstīm ir saņēmuši atļauju lielākam budžeta deficītam nekā sākotnēji paredzēts, un visas prognozes rāda, ka vēl trīs valsts drīzumā pievienosies šīm. Dalību valstis ir. Uh, rīkojušās pretrunā ar stabilitātes paktu, tādēļ, ka viņas nevar rīkoties savādā krīzes apstākļos. Valsts un pašvaldību izdevumi ir lielāki nekā tiem vajadzētu būt, lai budžets būtu veselīgs. Mēs, protams, varam šeit runāt par stimuliem dažādās jomās, taču ir jāņem vērā katras dalībvalsts specifiskā situācija. Eiropas iestādēm ir jāatzīst, ka mēs neesam gatavi visos ekonomiskos sektoros dot valsts palīdzību pagaidām. Dalību valstīm ir jāvienojas par to, kāda būs stratēģija izēja no krīzes, tai jābūt harmoniskai, ir jāidentificē struktūrālās reformas, kas varētu palīdzēt mazināt struktūrālo deficītu vidējā laika posmā slikta finanšu pārvaldība, slikta ekonomikas pārvaldība šajā procesā var destabilizēt Eiropas Savienības iekšējo tirgu ir eh, jānolemj turpināt sniegt valsts atbalstu katrai dalību valstī tajā sektorā, kas tai vissāpīgākais. Paldies, Jakonsārī kundze, lūdzu. Arvoisa puhemies. Priekšsēdētāja kungs, paldies jums, ka devāt man vārdu. Es piekrītu Marinesko kungam par to, ka attiecībā uz padomi ir jāatrod e, pareizie risinājumi pietiekoši ātri, lai pabeigtu darbu pie Lisabona līguma, Lisabonas līguma un mēs izkļūtu no ekonomiskās un finanšu krīzes. Tā ir dziļākā krīze vēsture e, un Eiropas finanšu un ekonomikas vēsture, un ļaudīm ir jāatgriež pie darbā pēc iespējas ātri. Es gribētu pateikties komisijai un Eiropas centrālbankai, kas strādā tik ātri, lai uh, arī uh, Amerikas Savienotās valstis eh, sekotu Eiropas Savienībai, taču izskatās šobrīd ļaudis gūst iespaidu, ka krīze ir beigusies, taču īstenībā to joprojām vēl tikai mēs varam sagaidīt, tā tikai vēl nāks, jo uh, jo īstenībā tā ir giljotona ar četriem asmeņiem, kas joprojām vēl mums ir virs galvas. Tas ir bezdarbs, jāpārstruktūrē industrija, ir tīpaši auto ražošana un arī vēl citas problēmas ir. Un šīs ekonomiskās krīzes pamatā ir tas, ka šobrīd pārāk daudz politiķu mēģina nākt ar risinājumiem un e, komisija ir tiešām izdarījusi ambiciozu darbu attiecībā uz institucionālo arhitektūru un tās veidošanu, un es ceru, ka parlaments tam piekritīs. Es, e, protams, skaidri apzinos, ka mūsu finanšu tirgi ir jākontrolē, lai mēs atgrieztos pie labas situācijas. Paldies! Un tagad Kohs Mērinas kundzei vārds, lūdzu. Vienu minūti. E, priekšsēdētāji komisāra ir, tā, tas būtu tiešām labi, ja mums būtu e, divas nedēļas e, šai te gaidāmajai samita sanāksmai, jo finanšu krīze, ekonomiskā krīze, e, darba vietu krīze, klimata izmaiņas un Afganistānas jautājumi. Neviens no šiem jautājumiem nav jauns. Tas, kas ir jauns šajā brīdī, tā ir iespēja pārrunāt šīs lietas lai mums būtu iespējas panākt, lai Eiropas Savienība kļūst vēl efektīvāk, un to tiešām vajadzētu apsveikt. Un eh, mums arī vajadzētu eh, saprast, kāda būtu Eiropas eh, tirgu uzraudzības sistēma, kā arī sagatavoties Kopenhāgenes sanāksmē. Tāpat arī nākotnes vadību Eiropas Savienībai. Un mums jādabūna skaidrība diezgan drīz tas, kas mums ir nepieciešams, tā ir eh, mazāk, eh, lielāka šī te paļaušanās uz Eiropas Savienību un novēl jums visu to labāko. Paldies! Un tagad došu vārdu Žunkeras eh, visu kungam. Paldies! es gribētu tikai atgādināt, ka es nevaru runāt katalāņu valodā, kur runā vairāk nekā desmit miljonu eiropiešu. Un tieši tāpēc es runāšu šodien itāļu valodā. Somu, Somijas valdība nesen piešķīra visiem saviem pilsoņiem tiesības eh, iegūt eh, platjoslas pieslēgumu internetam. Un tas ir kā ekonomiskās attīstības punkts eh, līdzsvars starp reģioniem, lai ikvienam būtu pieejama informācija un lai nebūtu šī digitālā plaisa starp iedzīvotājiem. Un tas ir ļoti svarīgi, lai mēs izveidotu uz, ekonomi, uz zināšanām balstītu ekonomiku, kā norāda Lisabonas mērķi. Es gribētu jautāt, kad Eiropas padome pieņems uh, šādas lēmumus, lai visa Eiropas uh, Savienības teritorija būtu iekļauta. Tas būtu kā, pa, kā paraugs visai pasaulē. Paldies tagad Mārtiņam Kalananam vārds. Paldies, priekšsēdētāji būs ļoti daudz svarīgas lietas, ko pārunās Eiropadome. Taču um, manā uzskatā viens no svarīgākajiem ir um, Lisabonas līguma nākotne. Daudzi runātāji šajās debatēs jau ir izrunājuši, un varbūt pat bez ironijas, par to, ka um, tiešām Lisabonas līgums palielinās efektivitāti, bet, protams, viņi aizmirsta, ka šeit nebūs nekāda uh, demokrātija uh, pati par sevi, jo Tā ir šāda te e, tad vienošanās valdību vadītāju vārdā, lai būtu ies, atteikties no referenduma. Es ar interesi uzklausījos Baroso kunga paskaidrojumus, un es gribu pastāstīt, kāpēc pilsoņi apvienotajā karalistē ir tik neapmierināti. 2005. gadā bija vispārējās vēlēšanas, un visas trīs galvenās pretendentu partijas nu, nosprieda, ka būs referendums. Eh, kas vēlāk par šo te sākotnējo līgumu, kas vēlāk kļuva par Lisabonas līgumu. Un eh, divi, divas no šīm partijām pēc tam parlamentā atteicās no tā. Un te ir jautājums vienkārši par uzticēšanos politikā. Cilvēki gribēja eh, referendumu, ko viņiem apsolīja. Ja viņiem nebūtu bijis solīts, eh, tad, protams, Baroso kunga eh, komentārs būtu pareizs un būtu parasts ratifikācijas process. Mums nevajag nekādas lekcijas par to, ka, kā panākt uzticēšanos politikā. Taču vienlaicīgi viņš mēģina atrast tos cilvēkus, kas atbalstīt tos cilvēkus, kas noliedz iedzīvotājiem referendumu. Un tāpēc mūsu mūsu pilsoņi tik ļoti e, ilgojās pēc šī referenduma, redz, īrijai bija jābalso divas reizes, bet mums nebija iespējas e, referendumā balsot pat vienu reizi. Un runājot par demokrātiju un tiešām tādu uzticēšanos, mēs nevaram runāt, ja mēs elektorātam e, noliedzam izteikties par šo dokumentu. Paldies. Paldies, priekšsēdētājs saka Mario Borgēs, jo divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es gribētu jums atgādināt dažus komentārus, eh, ņemot vērā mm, to, kā mm, stāsies spēkā Lisabonas līgums. Un it īpaši ņemot vērā eh, ļoti svarīgo ietekmi uz eh, Vācijas konstitucionālās tiesas lēmumu par šo līgumu. It īpaši es gribētu veltīt dažus vārdus uh, tam, ka mm, trūkst eh, demokrātiskās leģitimitātes un eh, pārstāvniecības. Eh, Eiropas parlamentā it īpaši attiecībā uz valstīm ar lielāku iedzīvotāju skaitu. Attiecībā uz šo te nacionālo parlamentu apsvērumu ieņemšanu vērā un to, kā tās izmanto, tie izmanto savu suverēno uh, Eh, varu. Es gribētu norādīt uz vēl vienu eh, kļūdu, proti Lisabonas līgumā. Ir, eh, ši, nav, mēs neatzīstam reģionālos parlamentus jo arī ļoti maz par nacionāliem parlamentiem tur teikts. Es uzskatu, ka subsidiaritāte, principiālā subsidiaritāte un šis princips vispār mm, Lisabonas līgumā neparādās. Un Vācijas konstitucionālās tiesas nolēmums tiešām izmanto savu visu autoritāti un zināšanu, un tāpēc es domāju, tam vajadzētu mm, uzsākt plašas mm, juridiskās debatas par to, kādas, kādas riski, kāda riski ir saistīti ar mm, federalizāciju, kas Eh, ko šī, eh, ši, šis līgums mums radīs. Un es gribu atgādināt par šīm mm, reģioniem, ja mēs runājam par Valdosta, Korsika, eh, Britā, Bretaņa un ir vesela rinda tādu nāciju bez savām valstīm. Un es gribu atgādināt, ka Eiropas dibinātāja tēva runāja par uh, pilsoņu Eiropu, nevis par federāļu Eiropu. Paldies, Borgecio. Un tagad došu vārdu Obermaier kungam. Frants Obermaiers, lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti, attiecībā uz nelegālo imigrāciju es gribētu teikt sekojošo. Pagājušajā gadā eh, šī parādība ir pieaugusi. Komisijā reģistrēto nelegālo imigrantu skaits ir pieaudzis par 36%. Un 2008. Eh, gadā 26 tūkstoši pirkstnospiedumu tika uh, reģistrēti nelegāliem imigrantiem. Austrija ir eh, viens no populārākajiem galamērķiem šiem nelegālajiem imigrantiem. Pavisam nesen mēs Austrijā izvietojām 85 kurdus, 62 uh, no kuriem šo centru pameta nekavējoties, cik vien ātri tas bija iespējams. Un ja tas tā turpināsies, tad cilvēki kļūs arvien skeptiskāki par Eiropas Savienību. Es gribētu aicināt Eiropā domi šo jautājumu skatīt savā darba kārtībā. Paldies Abramēra kungām. Tagad došu vārdu Elmāram Braka kungam. Divas minūtes lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi. Dārgie kolēģi, es domāju, ka Lisabonas līgumam ir jāstājas spēkā pēc iespējas ātrāk, un tas arī ir jāievieš pēc iespējas ātrāk. Desmit gadus esam debatējuši, pietiek. Šis, domā, ir īpašs brīdis, ņemot vērā ekonomisko krīzi. Mums ir kaut kas jādara, lai pārtrauktu bezdarbu uh, palielināšanos, un tādēļ es gribētu aicināt Klausa kungu uh, rīkoties, lai šo nolīgumu varētu ratificēt pilntiesīgi visās 27 dalībvalstīs. Es domāju, ka ir nepārprotams skaidrs, ka pamatiesību harta ir ieviešama tikai uh, caur Eiropas Savienības likumdošanu. Vispārējais ir dalībvalstu kompetence. Eiropas Savienības likumdošana ir tikai un vienīgi Eiropas Savienības likumdošana. Uh, un eh, visi tiesiskās aizsardzības līdzekļi eh, ir iestrādāti jau līgumā. Šis nolīgums, kad tas tiek ieviests. Tam ir jāatspūgļo konvencijas trīs pamatprincipi - demokrātija, efektivitāte un caurskatāmība. Pēcpusdienā mēs runāsim par ārlietu dienas jautājumu, bet patreiz mēs darbojamies Eiropas parlamentā pretrunā caurskatāmības un demokrātijas principiem. Šeit nedarbojas kopienas viena no pamatprincipiem. Ir daudzas lietas, ko mēs varētu teikt un uz ko norādīt, bet es gribētu aicināt padomas priekšsēdētāju vietas izpildītāji aicināt dalībvalstu vadītājus lemt par ārlietu dienestu izveidošanu, jo tas ir ļoti svarīgs jautājums, un jo īpaši ir svarīgi vienoties arī par jauno augsto pārstāvu, lai vēlreiz, lai varētu sākt beidzot strādāt. Paldies Broka kungam, saka priekšsēdētājs. Darmāt kungs, grib uzdot jums jautājumu Darmutas Erls grib uzdot jums jautājumu, vai jūs tam piekrītat? 30 sekundes. Broka kungs, jūs pieminējāt to, ka mēs debatējam desmit gadus par Lisabonas līgumu, bet vai jums ir ienācis prātā, ka šo desmit gadu laikā jūs ar saviem kolēģiem nesat spējuši pārliecināt pietiekam daudz cilvēks par šī līguma uh, uh, labajām pusēm un tādēļ jūs ķeraties pie slepenām manipulācijām, lai šo līgumu dabūtu cauri? Paldies! Onorevole Brok, 30 sekundi par rispostu. Uh, Broka kungam tiek dots 30 sekundes, lai reaģētu. Dargie kolēģi! Es gribētu teikt, ka Lisabonas līgums vienmēr ir plaši atbalstīts lielākajā daļā dalību valstu, un lielākā daļa pilsonu to ir atbalstījuši. Tikai nedaudzas uh, valsts lēma citādi, ņemot vērā iekšzemes politisko situāciju. Patreiz mēs redzam 27 dalību valstu parlamentu lēmumus. Parlaments ir demokrātijas izpausme, tā nav otrā šķirs demokrātija. Tālāk īrijā Polijā bija referendums, kur cilvēki ar nepārprotamu vairākumu nobalsoja pār. Paldies Broka kungam! Un tagad pusotru minūtu došu vārdu Liboram Ručeka kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Dārgie kolēģi! Eiropadomes priekšvakarā. Es gribētu teikt dažus vārdus par Lisabons līgumu ratificēšanu Čehijas republikā. Čehijas tauta caur saviem pārstāvjiem abās parlamentu palātās pateica jā Lisabons līgumam. Čehijas iedzīvotāji vēlas, lai prezidents Klauss nekavējoties parakstītu līgumu. Un visbeidzot, Čehijas tauta vēlas garantijas par vienlīdzīgu pilsonisko tiesību nodrošināšanu tāpat kā pārējiem Eiropas Savienības pilsoņiem. Tādēļ viņa arī pateica jā pamatiesību hartai. Prezidents Klaus mums ir zināms jau ilgu laiku kā Lisabonas līguma pretinieks un arī pamatiesību hartas pretinieks ir tīpaši tā daļai, kas attiecas uz sociālo daļu, kas attiecas uz sudetā esošajiem īpašumiem un iespēju Čehijas uh, republikai um, izstāties. Eiropas Savienība nav spēle, ko mēs varam spēlēt. E, Čehijas tauta grib uh, Lisabonas līgumu un pamatiesību hartu pilnā apjomā ieviest un darbojamies Čehijas republikā. Un tiešām ir žēl un kauns, ka mūsu prezidents 60 gadus pēc otrā pasaules kara beigām grib atkal sudetas vāciešus uh, izmantot uh, kā ķilniekus. Sudetas vācieši daudz cieta gan otrā pasaules kara laikā, gan tulīt pēc tā, un es domāju, ka mēs esam visi guvuši mācību no šīs traģēdijas. Es esmu pārliecināts, ka Čehijas tauta un vācieši grib dzīvot mierīgi savstarpējā saskaņā plecu pie pleca Eiropā. Paldies Ručeka kungam! Nākamais runātājs Fiona Halskundze. Viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Zviedrijas prezidentūra un komisija runāja par to, cik svarīgi Eiropas Savienībai vienoties par klimata izmaiņu apkarošanas pasākumu finansēšanu trešajās valstīs, bet komisijas eh, piedāvājums es domāju, ir apšaubāms arī no trešo valstu puses. Barozo kungs teica, ka CO2 tirgu, jā, tirgi jaunajās um, attīstības uh, valstīs uh, spēs nosekt lielu daļu no izmaksām attiecībā šiem pasākumiem, bet uh, nav pārliecības par to, ka starptautiskais CO2 emisiju tirsniecības tirgus varēs radīt uh, minēto naudas summu. Mēs esam redzējuši, cik nestabilas CO2 emisiju cenas ir bijušas un cik ilgs laiks bija nepieciešams, lai šāds emisiju tirgus vispār izveidotos. Uh, Tālāk pieņēmums par to, ka jaunatīstības valsts būs uh, mierā uh, pašas finansēt šos pasākums, es domāju, tas ir absurdi. Kas uh, kavē mūsu pašu dalību valstīm realizēt efektīvas klimata izmaiņu apkarošanas pasākumus? Tas ir tādēļ, ka mums trūks naudas pašiem. Mums ir nepieciešams papildus finansējums. Paldies! Lielas paldies, Holas kundzei! Molcerkungs, lūdzu, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Man ir trīs komentāri par Eiropadomas tikšanos. Pirmkārt, īrijas referenduma pozitīvais e, iznākums. Es domāju, ka tas ir izskaidrams ar finanšu krīzi. Vēl pirms gada banķieri spēlējās ar miljoniem uh, noguldītāju naudas. Uh, Eiropas Savienības pilsoņi pamanīja, kā viņu miljārdi pazūd banku rīklēs, un tad nāk vēl Lisabonas līgums. Šeit mēs runājam par jauniem ierēģiem, jauniem posteņiem, kas tiks izveidot saskaņā ar Lisabonas līgumu. Lielākoties mēs redzēsim dalību valstīs izgāzušos politiķus, kas tiks iecelti ļoti augstos amatos. Te ir daudz iespējas, gan ir padomas prezidents, gan augstais pārstāvis, un ja tur mēs iecelsim vājus cilvēkus, tad iestāsies hauss. Ja mēs vērojam uz to, ko dara Vaclavs Klaus, ja viņš parakstīs Lisabonas līgumu, Eh, pasakot, ka eh, nosodītie dekrēti paliek spēkā, tad būs divas tiesību hartas. Viena eh, sudatiešiem un vāciešiem, otra čehiem. Tas nozīmē, ka būs diskriminācija. Paldies, nākamais runātājs Zarju Švolskis. Tuvojas Lisabonas līguma ieviešana, un tāpēc mēs domājam, ka Eiropadomē ir uh, jāpanāk progress vienā no būtiskākiem jautājumiem par ārējās darbības dienestu. Eiropas parlaments konsekventi ir prasījis, lai tiktu izveidot Eiropas diplomāts, izveidots Eiropas diplomātskais korpus. Jaunais dienests uh, potenciāli varētu nodrošināt konsekvenci ārējā darbībā. Tas ir ļoti vajadzīgs, ja Eiropas Savienība vēlas runāt ar vienu mm, balsi un grib risināt tādus jautājumus, ka piemēram, energodrošību harmoniskā veidā. Eiropas arēdas darbības dienas jautājumā mēs ceram, ka Eiropa padomu ņems vērā uh, Eiropas parlamentu viedokli, kas tika pieņems konstitucionālās liet, konstitucionālā lietu komitejā. Mums ir vajadzīga spēcīga ārpolitika un tādēļ uh, tās vadītājiem ir vajadzīga atbildi attiecīgie instrumenti, kas ļaut viņam vai viņai stiprināt mūsu ārpolitika dienestam ir jāveidojas saskaņā ar kopienas eh, metodi, kad Eiropas parlaments un komisija ir iesaistīti. Tā kompetencēm ir jābūt ļoti plašām, eh, jātiec uz kaimiņu attiecību politiku, tirdzniecības attīstības politiku, kopējā ar un drošības politiku. Eh, saskaņota ārpolitika būs demokrātiska tikai tad, ja Eiropas parlaments būs iesaistīts dienas darbībā, un to varētu darīt divos līmeņos. Pirmkārt, eksanta konsultācija diskusijas, veidojot šo dienestu ar parlamentu, un pēc tam eksante Eh, konsultācijas ar parlamentu, definējot ārpolitikas mērķus. Tad, kad dienests būs izveidots, tad Eiropas parlamentam arī ir jābūt pilnvarām kontrolēt šo te dienestu politiku un darbību. Dienestu veidošanas fāzē mēs nedrīkstam atšķaidīt Lisabonas līguma eh, teikto. Dienesta ticamība ir atkarīga no tā, kā cilvēki tur strādā. Tas ir jāņem vērā taisnīgi visu dalību valstu pārstāvniecība. Vai tas Tas ir viens no pamata principiem. Šis dienests nedrīkst būt izņēmums salīdzinot ar citiem dienestiem. Lielas paldies! Nākamā runātāja Pervanša Beresta lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Godātā padomas priekšsēdētājas kundze! vairāk kā četrus mēnešus pēc šī Eiropas parlamenta ievēlēšanas sākas Eiropa padomas gatavošana. Šīs brīdis ir sarežģīts, mums joprojām ir pagaidu komisija. Ja mēs nevēlamies gaisināt visas pilsoņu cerības, tad es domāju, ka ir divi signāli, ko šis Eiropa padomas eh, sajēts varētu noraidīt. Pirmkārt, vienu gadu pēc tam, kad visas dalībvalsts izrādīja solidaritāti attiecībā uz smago banku krīzi, jums ir jāuzsāk iniciatīva Eiropeiskai debatē par uh, finanšu transakciju nodokļiem un par to, ka bankām ir jāiedod savus ieguldījumus valstu budžetos, lai val bankas šoreiz izrādītu savu solidaritāti. Un bez tām Malstroms kundze, Komisijas prezidents vakar norādīja, ka viņš atbalsta to budžetu, kas ir izstrādāts šobrīd vienu gadu pēc ekonomiskās atvesļošanas plāna publicēšanas, nekas jauns nesot izgudrots. Bet jau veselu gadu nodarbinātības un parādu jomā situācija ir tikai pasliktinājusies. Mums šodien piedāvātais budžeta projekts nespēja finansēt pat otro posmu ekonomiskajā atvesļošanās plānā, kā tas tika definēts pirms pirms gada. Es domāju, ka par šo jautājumu Eiropa padomē noteikti ir jādomā proti par pārobežu finanšu pārskaitījumu un aplikšanu ar nodokļiem, par banku atbildību pret valstu budžetiem un par ekonomiskas atvesļošanas plānu, kas tika definēts pirms gada, kas jau tad bija nepietiekams un ko mēs tagad vispār nespējam vairs finansēt. Paldies! Nākamā runātāja Harkins kundze, viena minūte. Paldies, priekšādātāja kungs. Pirmkārt, esmu ārkārtīgi gandarīt redzēt bijušo kolēģi Ceciliju Malstromu šeit. It īpaši pēc tam, kad īrijā tik pārliecinoši tik pateikts jā un kad demokrātiski ievēlētais polijas prezidents ir parakstījis Lisabonas līgumu. Es domāju, ka šie divi notikumi palīdzēs Zviedrijas prezidentūrai eh, prezidentūras nobeigumā vērot ratifikācijas procesu nobeigumu. Taču vairums pilsoņu nobežījušies par to, ko Eiropa dara, lai krīze vispār varētu, nevis par Lisabonas līgumu. Es saviem eiroskeptiķiem saku, nu lūdzu pārvariet šo problēmu. 27 miljoni Eiropas pilsoņu ir nobalsojuši pār šo līgumu, 24 pagaidām pret. Bet uh, risināsim konkrētās problēmas, kā piemēram mikrofinanšu, eh, uh, mikro aizdevumu iespēju, kas ir paredzēts tiem, kas grib izveidot jaunu uzņēmumu. Viens simts miljonu eiro ir paredzēts šajā punktā. Mm, un arī daudz kredīts tiks izdot no šīs budžeta līnijas, taču es saku, ka tas nav nepietiek, ar to nebūt nepietiek. Šis mehānisms ir Eiropas iespēja atbildēt uz pilsoņu bažām, un te ir nepieciešami plašāki budžeta līdzekļi. Lielas paldies Harkins kundzei, Vande Kampa kungam dod vārdu divām minūtēm. Paldies priekšādātāja kungs. Godātā ministras kundze, komisāras kundze. <coughs> Manuprāt, ir ļoti labi, ka Eiropas Savienība tagad var tā pasēdēt un papriecāties par īrijas referendumu rezultātiem. Tas tiešām ir liels solis pretī Lisabonas līguma ieviešanai. Protams, visi esam nobežījušies par situāciju Čehijas republikā. Mēs ar lielu cieņu gaidīsim Čehijas konstitucionālās tiesas spriedumu. Taču lūdzu esiet gudri un pacietīgi attiecībās ar prezidentu Klausu. Ja mēs pārāk stingri pret viņu izturēsimies, tas varētu novest pie nevēlamām sakām. Tālāk par Kopenhāgenu. Es domāju, ka Kopenhāgena varētu dot cerības Eiropai un visai pasaulē. Ilgtspējīga attīstība priekšā priekšsādātāja kungs, ir iespējama tad, ja attīstīsies jaunas tehnoloģijas. Eiropā ir ļoti daudz jaunu tehnoloģiju, piemēram, oglekļu uztveršana un uzglabāšana, oglekļu dioksīdu uztveršana. Tās ir jaunas tehnoloģiskas metodas, kas varētu palīdzēt mums pārvarēt ekonomisko krīzi, līdz ar to es pārēju pie trešā punkta. Mēs vēlamies, lai Eiropa piederētu pilsoņiem, lai vairāk uzmanības tiktu pievērsts krīzes apstākļos bezdarba problēmai. Es domāju, ka patreizējie padomas plāni ir labi. Taču daudziem pilsoņiem tie šķiet ļoti atrauti no reālās dzīves. Viņi neko nezina par to detaļām. Banku un citu finanšu iestāžu uzraudzība ir ļoti būtisks priekšlikums. Es ceru, ka nākamnedēļ jūs to varēsiet attīstīt. Priekšsēdētā kungs noslēgumā Gribētu pieminēt arī imigrācijas jautājumu. Zviedrijas prezidentūras centieni ir visnotaļ godājami, un es tos atbalstu, taču debates pagaidām nav nesuši nekādus reālus augļus par šo jautājumu. Mēs ceram, ka komisija, padoma un parlaments apzinās, ka līdz šim praktiskie rezultāti ir bijuši visnotaļ maz un nepietiekami. Paldies Vandekampa kungam! Jans Lukas Tūsto. Prezidente, jo credo, ka. Paldies. Paldies, jā. Vajadzētu izbeigt tos laikus, kad mēs bezgalīgi diskutējam par Lisabonas līgumu, kā arī šodien esam to darījuši. Es domāju, mums vajadzētu respektēt parlamentu vēlmi un gribu, un lielāko valstu gribu, un 26 no 27 jau ir ratificējuši demokrātiskā veidā un eh, galu galā eh, tiek apmētāts ar dubļiem šis līgums, un tā demokrātisko saturs arī ir cietis, un mums ir jāpieņem tas, eh, ka, ka un šobrīd jāsaka, Eiropadomē beidzot būs iespēja veikt svarīgos soļus, apstiprināt to, ka mums tiešām vajadzētu iepūst atkal dzīvību Eiropas do, šajās domās, un mums vajadzētu panākt to, lai Eiropa Uh, kas šobrīd stāv klimata pārmaiņu jautājumu priekšā. Ja tieši šajā perspektīvā, es domāju, mums vajadzētu rīkoties. Mēs esam dzirdējuši arī padomas priekšsēdētāju izsakot, ka mēs neesam darījuši pietiekoši. Eiropas uh, Savienībai vajadzētu stiepties tālāk nekā Lisabona, un mums vajadzētu saprast šo stipro uh, līguma saturu un nedomāt tikai par to, kas ir rakstīts tur, bet mums, nē, mums vajadzētu izmantot visas iespējas, lai mēs eh, eh, tiešām skatītos uz lielājiem jautājumiem, uz ekonomiku, uz nodarbinātību. Un eh, Eiropa domē nevajadzētu atstāt to tikai kā tādu garu sarakstu ar nosaukumiem un virsrakstiem. Jo, ja eh, mēs 550 miljoni eiropiešu gribētu būt lielākais varas, eh, ekonomiskās varas centrs, Eiropā mums ir jāņem vērā šo realitāti, bet tas ir tas, kas trūkst, jo pietrūkst liela atgūšanās plāna, eh, infrastruktūras jautājumi, lidostas, Tas ir tas, kas mums jāparāda. Mums ir jāparāda, ka mēs esam eiropieši, un tieši to arī es gaidu no Eiropadomes sanāksmes. Paldies, Sustas kungs, un tagad vienu minūtu, vienu minūti dodam Johannes Kornelis Van Bālenam eh, priekšsēdētāji, ir tiešām eh, ļoti svarīgi, lai mēs apkarotu ekonomisko krīzi. Un ar eh, to mēs varētu palīdzēt vidējiem un mazajiem uzņēmumiem. Jo uh, Mums tiešām ir jāatgriežas pie Štoiber komitejas rezultātiem. Un es gribētu aicināt kā komisiju, tā padomi, atbildēt man, vai viņi ir e, šim procesam tiešām e, apņēmušies to īstenot. E, cita lieta, ko es gribētu pārunāt, ir Ankaras protokols. Turcijas ārlietu ministrs ir publiskā intervijā Hāgā teicis, ka eh, Turcija neratificēs un arī neievēros Ankaras protokolu. Tas ir tiešām eh, īstā intervijā minēts 7. oktobrī. Eh, ko mēs darīsim? Jo nevar būt tā, kā komisārs Rēns teica, Rēns teica, mēs nedrīkstam jautāt vēlreiz. 1. novembris tas ir galīgais termiņš. Kādu darbību mēs veiksim? Paldies! Paldies! Van Balen kungs, nākošais runātājs Hökmarka kungs. Divas minūtes jums lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, dārgākie ministri, komisāra kundze, kungs, pateikumu jūs šeit redzēt. Es gribētu pateikt divas lietas. Eh, pirms Eiropadomes sanāksmes. Viens, protams, ir klimata jautājums. Tur, es domāju, ir ļoti svarīgi, lai mēs tiešām iesaistītos eh, sarunās, eh, atrast eh, vislabāko risinājumu, un tas ir tāds risinājums, lai eh, visi eh, izdarītu kopīgu apņemšanos. Dažreiz debatas tiek teiktas eh, vestas tā, it kā, tā kā, lūk, šeit Eiropa, mēs esam atsevišķa val, valsts, kas veido atsevišķo risinājumu, taču nepietiks, ja mēs nepiesaistīsim Ķīnu, Indiju un veselu rindu citu valstu, kas šobrīd nepiedalās pie šīs apņemšanās. Un tas nozīmē, ka pragmatisms un rezultāts tas ir jābūt pirmajā vietā tam. Un mums ir jāatcerās, ka visām valstīm ir jābūt gatavām veikt apņemšanos, jo nedrīkst būt tā, ka apņemšanās eh, citās pasaules daļās ir saistītas ar tālākām Eiropas investīcijām. Nē, tam ir jāatbalstās uz eh, veselīgu izaugsmi, protams, ar palīdzību no Eiropas un citām mm, valstīm. Eh, cits jautājums ir par finanšu tirgiem. Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, eh, lai mēs eh, pasvītrotu stabilitāti finanšu tirgos, jo tas ir eh, tas, ko mēs saucam par stabilu makroekonomiku, stabilas finanses un ekonomika. Un tas nozīmē, ka runājot par eh, šo budžeta iztrūkumu, budžeta deficītu, tas ir daudz svarīgāk nekā atsevišķas regulas, kas eh, tiek veiktas, eh, izplatītas tirgo, taču stabilie finanšu tirgi prasa, lai mums būtu stabila izaugsme, stabilas investīcijas un stabilas jaunas darba vietas. Un tas nozīmē, ka tad, kad mēs runāsim par finanšu tirgiem, tad e, mums ir jāveic uzraudzība un, protams, arī e, līdzsvars un netik daudz e, regulāciju, lai investīcijas notiktu citās valstīs. Mums ir jādomā arī par savām finansēm. Paldies! Paldies, Hekmārka kungs, saka uh, priekšsēdētājs, un tagad pusotru minūti uh, dosim Juan Lopes Agulāru kungam. Paldies. Paldies. Jā. Šobrīd Tas ir, varētu teikt, labas ziņas. Mēs tiešām beidzot eh, iegūsim institūcijas, kas varēs uzņemties atbildību par eh, svarīgākajiem jautājumiem. Kā tikt ārā no krīzes, nodarbinātība, ne tikai tās klimata izmaiņas, enerģiju jautājumi, eh, mm, godīgi tirzniecības noteikumi. Tam visam ir jābūt mūsu darba kārtībā. Šajā Eiropadomes sanāksmē mums būs iespēja uzsākt šīs jaunās komisijas darbību Mēs esam uzklausījuši Baroso kungu, kurš eh, runāja par kritērijiem. Eh, protams, kā sociālistu deputāts, es uzskatu, ka eh, komisijas depu sastāvam jābūt labi līdzsvarotam. Mēs atsaucamies uz to, ka šim te augstajam pārstāvim ir jānāk no mūsu politiskās ģimenes. Es uzskatu, ka mums vajadzētu arī būt vienlīdzībai starp uh, vīriešiem un sievietēm. Un vēl viena cita uh, lieta, kas man kā juristam ir svarīga, uh, es strādāju Lībe komitejā. Tas ir, lai mums būtu šāda te, uh, robežšķautne starp uh, komisāru par pamattiesībām no vienas puses un uh, komisāru no, par drošības jautājumu no otras puses. Es domāju, ka mums nevajadzētu uh, pakļaut eh, tiesiskumu drošībai. Un nevajadzētu arī otrādi darīt, jo mēs nedrīkstam saistīt drošību tieši ar imigrāciju, jo savādāk mums radīsies šāds, šāds apjukums, un mēs nedrīkstam eh, izpārdot pamattiesību. Un tagad dod vārdu Brānam Krolikungam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es vēlētos pateikties gan komisārs kundzei, gan padomēji. Ārkārtīgi daudz domas, par kurām mēs šobrīd esam dzirdējuši, mēs jau tās dzirdējām apmēram pirms desmit gadiem. Līdzīgi priekšlikumi un projekti parādījās gan no padomas, gan parlamenta, gan komisijas puses. Un pēdējie gadi ir pierādījuši vismaz man to, ka brīdī, kad Eiropas Savienība darbojas kopā, balstoties uz lielām vīzijām, tad tā kaut ko panāk. Un varbūt ir pienācis brīdis mums izvirzīt jaunas vīzijas un jaunas plānus un beidzot darboties kopā. Uh, Mēs esam runājuši gan par nodarbinātību, kas pēdējos mēnešos ir ietekmējusi negatīvi tik ārkārtīgi daudzus iedzīvotājus. Mums beidzot ir jāatmet nevajadzīgie likumdošanas akti un beidzot jāceļ visi tie šķēršļi, kas neļauj adekvāti darboties uzņēmējiem. Un visbeidzot, krīze. Runājot par solidaritāti, tas nenozīmē, ka lielie ir pret mazajiem. Un varbūt, ka jaunais eh, G20 tikšanās varētu palīdzēt arī mazajiem uzņēmumiem darboties adekvāti tirgū. Un visbeidzot, varbūt padomē vajadzētu izskatīt Zviedrijas prezidentūras laikā to, kā palīdzēt mazajiem uzņēmumiem. Paldies, saka prieksēdētāja kungs. Nākamais runātājs ir Kelam kungs, divas minūtes lūdzu. Prieksēdētāja kungs, godātā komisāra, godātā ministrs kundze. Kad eh, Lisabonas līgums stāsies spēkā, tas būs vēsturisks brīdis mums visiem, jo tad mēs beidzot būsim vienoti mūsu ceļā uz Eiropas vienotu nākotni. Es uzskatu, ka mums vajadzētu izmantot šos pēdējos mēnešus un nevis kaitināt vienam otru un pretstatīt partners vienam otram, bet gan darboties kopā. Eiropas nākotne nav iedomājama bez kopīgas politikas un kopīgām institūcijām. Šobrīd Eiropai ir nepieciešama vienota darbība un izpratne par Eiropas pamatvērtībām, jo uz tām balstījās Eiropas Savienības dibināšana. Mums ir jāaizmirst nacionālais egoisms. Tāpēc mums ir nepieciešams eh, ticēt Eiropai un tās rīcībai pasaulē. Mums ir nepieciešama demokrātiski līderi, kuri ir spējīgi nāk klajā ar vīzijām par Eiropas nākotni un kuri ir spējīgi nodrošināt izmaiņas Eiropā. Mums ir nepieciešams gan skaidri izvirzīt mērķus, gan arī praktiski sadarboties visām institūcijām. Mums ir nepieciešama ne tikai kopīga ārlietu un drošības politika, mums ir nepieciešama arī kopīga enerģijas politika. Eiropadome apstiprinās Baltijas jūras stratēģiju. Un vēlreiz vēlētos pateikties komisijai un Zviedrijas prezidentūrai par to, ka jūs esat uzņēmušies šo so iniciatīvu. Es uzskatu, ka padomēji vajadzētu labāk īstenot savas apņemšanās reālajā dzīvē, un es uzskatu, ka Baltijas jūras stratēģija saņems arī adekvātu uzmanību no Spānijas un Beļģijas prezidentūrām. Kā jau Malmstrēms kundze teica, Baltijas jūras stratēģiju mēs varam uzskatīt par būtisku projektu, sava veida pilotu projektu, no kura varētu mācīties arī citi Eiropas reģioni. Un tomēr mums neizdosies īstenot šo projektu, ja tam nebūs atvēlēti adekvāti resursi, jo budžetā ir jāatvēl postenis šai stratēģijai. Paldies! Kēlam, Paldies, Kēlama kungs. Tagad eh, Estrēlas kundzei vārds. Pusotra minūte, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Divas īsas piezīmes. Vispirms par Lisabonas līgumu. Pēc šī te pozitīvā balsojuma īrijā un pēc uh, polijas prezidenta uh, paveiktā mēs tagad ceram, ka izteiksies Čehijas konstitucionālā tiesa un ka uh, Čehijas prezidents arī parakstīja šo līgumu. Padome nedrīkst padoties Čehijas prezidenta uh, šiem te mēģinājumiem šantažēt Eiropu. Šajā līgumā ir dažādas priekšrocības, piemēram, tiek stiprināts Eiropas parlamenta pilnvars un pilsoņu tiesības, Līdz ar to ir ļoti būtiski, lai Lisabonas līgums pēc iespējas drīzāk stātos spēkā. Padomēji un komisijai ir jānosaka prezidentam Klausam termiņš, lai viņš rīkotos kā demokrātisks valsts prezidents, valsts prezidents, kura ir Eiropas Savienībā. Nav pat iedomājams, ka kāda uh, valsts vadītāja grība var uh, vienkārši izgrā, izgāzt visu Lisabonas līgumu. Otrakārt, eh, Kopenhāgenes konference. Mums ir vajadzīgs eh, startautisks globāls noliegums par klimatu pārmaiņām. Mums ir jāskata šie jautājumi saistībā ar uh, klimatu sasilšanu. Tas ir svarīgi visām valstīm, gan attīstītajām, gan mazāk attīstītajām. Tāpēc ir jāapvieno spēki un jāpieņem ambiciozi līgumi. Uh, Eh, un vienošanās. Kopenhāgena ir šī te lielā iespēja, lai izvairītos no katastrofas. To saka arī eksperti. Nedaudz atšķirīga ir situācija ar eh, finanšu krīzi. Un nevar teikt, ka mēs eh, tagad pārtrauksim klimata aizsardzību finanšu krīzes dēļ. Paldies, Estrēlas kundze. Tagad Vārds Mičela kungam divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs vienas paudzes laikā Eiropas Savienības eh, iedzīvotāji sastādīs 6% no, Eiropas, no pasaules iedzīvotājiem, un mēs neesam tālu no šā brīža. Līdz ar to mēs nevaram pieļaut, ka Eiropas prezidentūra ik pa sešiem mēnešiem mainās, un katru gadu daudzi cilvēki nolēma, ko darīt ar Eiropas Savienības ārlietu politiku. Bet eh, vienas paudzes laikā pasaules iedzīvotāju skaits ir pieaudzis par apmēram diviem miljardiem, un 90% no tiem dzīvos attīstī, jaun, jaunatīstības valstīs. Apmēram 9 miljoni katru gadu jaundzimušo katru gadu mirst, tāpēc, ka viņiem nav pieejama adekvāti medikamenti. Un šajā konfliktā ir ne tikai nepieciešams organizēt mūsu darbību, mums tas ir jādara, bet mums ir nepieciešami adekvāti instrumenti, lai kaut ko darītu attīstītajā jaunatīstības valstīs. Tāpēc es iestājos, ka mums ir nepieciešama atsevišķs komisijas mandāts un komisijas postenis, uh, attīstības komisāra amatam, kuram būtu adekvāts budžets, un tad mēs varētu sadarboties ar parlamenta attīstības komiteju. Es uzskatu, ka ārlietu ministram Eiropas Savienībā, vai kā arī mēs to sauktu, būs ļoti daudz darāmā, bet šeit mums ir iespēja noteikt un izvirzīt atsevišķu komisāru posteni, un es iestājos par to, lai mēs turpinātu palīdzēt jaunatīstības valstīm un lai mums būtu atsevišķs komisāra postenis. Pie tam komisāram ir jābūt ģenerāla direktorātam ar adekvātu budžetu. Mēs runājam par valstīm, kuras drīz varētu iestāties Eiropas Savienībā, un mums tām ir jāpalīdz. Paldies! Bene, grazie, onorevole Mišel. Paldies Mičela kungam, saka prieksēž kungs. Nākamais, nākamā runātāja ir Benovs kundze lūdzu. Paldies priekšsādātāji, godātais padoms priekšsādātāja kungs, komisārs kundze. Svarīgākais jautājums nākamajā Eiropadomē būs Lisabonas līguma ratifikācijas pabeigšana un tā ieviešana. Kas to, ko dos uh, Lisabonas līgums? Tas stiprinās Eiropas Savienību gan iekšēji, gan ārēji. Un um, pastiprināsies arī sadarbība tagadējā trešajā pīlārā. Eiropas Savienība būs atvērtāka, demokrātiskāka un galvenās prioritātes, lai uh, nodrošinātu pamatbrīvības un uh, drošību Eiropā. Tas nozīmē, ka, lai to sasniegtu, ir pilnīgi jāievieš uh, Um, līgums, izmantojot tagad jau esošos instrumentus, ir ņemot vērā pamatbrīvības un tiesības. Stokholmas darba kārtība uzsver šīs tiesības uh, tieslietu un drošības jomā un iekšlietu jomā. Mums ir jādod priekšroka tiem mehānismiem, kas uh, ļauj pilsoniem uh, izmantot tiesu sistēmu un nodrošināt viņu brīvības un tiesības visā Eiropā. Mums ir jāstiprina arī policijas sadarbība un tiesu iestāžu sadarbību, lai uz, uzlabotu drošību Eiropā. Ir jāizstrādā iekšējās drošības stratēģija, uh, ņemot vērā ekstrēmismu sāsināšanos dažās dalību valstīs. Un uh, mums ir uh, jārisina šādi jautājumi kā imigrācija un patvērumu prasīšanas jautājumu un arī minoritāšu jautājumu, piemēram, Romu jautājumu un e, jāapkaro labējais ekstrēmisms. Eiropai būs e, vajadzīgi elastīga uh, imigrācijas politika, kas ņems vērā arī atšķirīgos darba tirgus Eiropas Savienības dalību valstīs. Uh, ir jānodrošina tāda uzticama un droša imigrācijas politika, un lai to panākt, mums ir jāņem arī eh, nelegālās imigrācijas problēma, kas sagādā rūpes visām dalībvalstīm. Paldies, tagad eh, Mauro kungs, divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēžkungs. Drosme, drosme, vēlreiz drosme. Tāds būtu mans ieteikums padomē. Un tādēļ arī tiek runāts par uh, ārlietu ministra un augstā pārstāve amatkandidātiem. Tie ir tie, kas kopā ar Barozu kungu un citiem eh, komisāriem turpmāk vadīs, virzīs Eiropas politiku. Šos lēmumus vajadzētu pieņemt pamatojoties uz mūsu iedzīvotāju interesēm. E, ir jābūt, jāveic humāna politika. Eiropas politikai vajadzētu tiekties uz šo kopīgo mērķi. Tam vajadzētu būt pamatam, domājot par lielo jautājumu risināšanu - klimata izmaiņas, ņemot vērā dažādās tautsēmniecības sistēmas, ekonomikas krīzi, ar drosmīgām iniciatīvām kā Eiro uh, Obligācija. eiro obligācijām, uh, arī par to vajadzētu runāt nākamajā uh, padomes sanāksmē. Pavests eh, nesen ir izteicies. Uh, ka mums ir kopīga atbildība par visiem cilvēkiem, par visām politikas jomām. To darētu ņemt vērā arī. Uh, padomē. Mums ir jātiec kopīgi, jāmeklē patiesība, lai mēs eh, varētu risināt tiešām tos jautājumus, kas ir vissvarīgākie gan mums, gan nākamajām paudzēm. Kopīgiem. Eh, kopīgs progress ir iespējams balstoties uz kopīgām vērtībām, kas balstīts kristīgajā ticībā. Un šis ceļš ir vienīgais, kas Eiropas izaicinājumus eh, spēs, eh, ar kuriem mēs spēsim Eiropas izaicinājumus risināt. Paldies, saka priekšsēdis. Tagad Suzana Roto divas minūtes. Priekšsēžkungs. Es gribu runāt galvenokārt par Lisabons eh, līgumu. Čehijas konstitucionālās tiesas spriedumi ir bijuši uh, viennozīmīgi, un es nedomāju, ka nākamnedēļ eh, Čehijas konstitucionālā tiesa atzīs, ka eh, Lisabons līgums nesaskana ar eh, Čehijas konstitūciju. Taču es baidos, ka ar to varētu nebeigties Čehijas prezidenta manevrēšana. Vaclavs Klaus varētu turpināt savu nostāju Un man jāsaka, ka no tā cieš eh, pusmiljards Eiropas iedzīvotāji. Nacionālie parlamenti, diemžēl, nevar uh, parādīt dzeltenās sarkanās kārtītes. Mēs nevaram izmantot jaunās pilnvaras cīnoties ar enerģētikas izaicinājumiem, organizēto noziedzību, terorismu, civilā aizsardzību, humanitāro uh, palīdzību. Kā ir ar šo tēmu uh, par Čehijas uh, optaut no uh, pamatiesību harts pamatoties uz Benešu dekrētiem. Uh, tas ir absurds. Uh, harta nav piemērojama uh, uz šādiem gadījumiem. Tas ir skaidri tajā pateikts, un tā nepavēr iespējas uh, prasībām. Um, tiesā, pamatojoties uz īpašumtiesībām, arī 44. regula no 2001. gada uh, Eh, šādas iespējas, eh, to, to ļoti skaidri parāda. Un eh, kas tad ir īstā problēma? Vaclavs Klaus vēlas tādu imīdžu sev, tādu auru radīt, ka viņš ir tas, kas aizsargā Čehijas intereses, bet patiesībā viņš rada problēmas savai valstī. Es gribu aicināt atrisināt šo jautājumu pirms apvienotās karalistes uh, vēlēšanām un aicina, Kanā, aicina arī padomu aizsargāt Čehiju pret Kanādas vienpusējo vīzu politiku. Paldies, tagad nākamais būs papastām Koskungs, divas minūtes. Paldies, priekšsēžkungs. Vēlētos runāt par šādiem jautājumiem. Pirmkārt, ekonomiskā krīze. Tā ir skārusi visas tautsēmniecības, e, e, varbūt dažas e, smagāk nekā citas. Un ko mēs esam iemācījušies šīs krīzes laikā? Mums ir jābūt drosmīgākiem uz, attiecībā uz reformām, mums ir vajadzīga eiropeiskāka ekonomiskā politika. Tādējādi mēs varētu stāties pretīm jauniem izaicinājumiem. Otrakārt, klimata izmaiņas Eiropas Savienība pamatoti ir avangardā, zaļās diplomātijas avangardā visā pasaulē, un es pilnīgi piekrītu prezidenta Barozu sacītam. Virzoties uz Kopenhāgenu, mums nav plāna B, un tas attieksies uz mums visiem ļoti nopietni, kolēģi. Es atbalstu pasaules klimata bankas ideju, kas uh, Uh, nodrošināt finansējumu un uh, iemaksas izdarītu piesārņotāji, kas ļautu attīstības valstīm kļūt par uh, vidē draudzīgas uh, politikas uh, piemēriem. Treškārt, migrācija. Mums jāizstrādā kopīga migrācijas politika. Protams, ir legālā un nelegālā imigrācija priekšsēžkungs, un mums ir vajadzīga tāda diplomātika trešām valstīm, īpaši ar dienvidu valstīm, kas ir efektīva, jo no šīm valstīm rodas liela migrācijas spiediena. Turcijas pozīcija ir godīgi sakot, provokatīvi. Es uzklausīju Zviedrijas prezidentūras sacīto, un es būtu ļoti priecīgs, ja arī viņi eh, par to runātu. Mums ir vajadzīga skaidra politika iepretim Turcijai un citām valstīm. Eh, mums ir jānodrošina, ka viss akī komunitēri tiktu uh, ievērots priekšsēžkungs. Paldies! Paldies papastāmpals kungām! Nākamais pēdējais runātājs manā sarakstā. Pēters Līza kungs. Paldies, priekšsēžkungs. Cecīvi Mamstrēm un Žoze Manuels Barozu ir runājuši par klimata izmaiņu tēmu Kopenhāgenes galvenās sanāksmes e, laikā, un es piekrītu, ka ir jāpieņem ambiciozi lēmumi šajā sakarā, bet es brīdinu finansējumu jautājumā, kā arī attiecībā uz to, kas šo, e, šīs emisiju samazinājums panāks, mēs raugamies tikai uz to rūpniecību, kas klasiski 2005. gadā e, tika aptvērta attiecībā uz emisiju tirdzniecību, bet vairāk nekā 50% e, emisiju nemaz uz viņiem neatiecās pat laban emisiju tirdzniecības schēma. Tādēļ mums ir jāsadala šī nasta uz vairāk pleciem. E, un te es runāju īpaši par avio satiksmu un jūras satiksmu. Līdz šim komisija un padoma man šajā ziņā nav mans cerības piepildījusi. Par to līdz šim nemaz nav runāts. Ja mēs vēlamies panākt eh, veiksmi Kopenhāgrām, tad mums ir jārīkojas tagad ļoti izlēmīgi. Vides komiteja to ir izdarījusi pirmdien un lūdzu komisiju un padomu tam pievērst uzmanību. Otrs. Es zinu, ka tikai ļoti neformāli tas var notikt, bet uh, eh, padomē arī noteikti tiks par jaunās komisijas sastāvu diskusētāts. Un šeit es gribētu pavisam pieticīgi dot tādu ierosinājumu. Vēsturiski iemeslu dēļ. Uh, uh, medikamentu politika ir uh, rūpniecības komisāra uh, ziņā. Protams, tas ir rūpniecības politikas jautājums, bet tas ir arī veselības jautājums. Visās valstīs, eh, dalībvalstīs, pat ASV uh, veselības uh, departamentu vai ministrijas strādā šim jautājumiem, tādēļ būtu uh, par to, ka šeit uh, varētu kaut ko mainīt un lūdzu uh, uh, komisijas prezidentam. Uh, Eh, šo jautājumu likt pie sirds. Paldies! Tagad mēs turpināsim pēc brīvā mikrofona procedūras. Vispirms vārds būs Landsbergi kungam vienu minūti. Eh, madam. Prieksēdētāja kungs, padoms, pārstāvi, godātā komisārs kundze. Faradžkungs jau vakar pieminēja savā runā, ka mums ir nepieciešams eiro padomas priekšsēžu amatā likt īstenu eiropieti. Un tomēr, vai šajā postenī mums vajadzētu redzēt kādu tādu, kas ir īsts Gazpromietis? Piemēram, Pāvo Liponens, Šrēderkungs un citi. Varbūt, ka mums vajadzētu padomāt par to, vai šīs īpašības ir savietojamas. Tātad Gazproma pārstāvis tēdiņās, un varbūt, ka tiešām attiecības ar šo institūciju Krievijā ir nāk par labu Eiropai. Ņemot vērā patreizējo situācijas attīstību Eiropas Savienībā, varbūt, ka mums ES vajadzētu saīsināt kā GES, tātad Gazprom ES. Krievija pilnībā ignorē Eiropas Savienības viedokli un strādā pati savos, savā labā. Paldies, saka prieksēdētāja kungs, godātie kolēģi! Lūdzu, ieturieties vienas minūtes robežās, jo ir ārkārtīgi daudz runāt gribētāju, un es vēlētos dot iespēju visiem izteikties, bet es būšu ārkārtīgi strikts. Pēc vienas minūtes es vienkārši pārtraukšu, vai tas būtu rupi vai nē. Un tagad. Geringers kundze, vienu minūtu lūdzu. Es atvainos Galengers kungs. Nē, izskatās, ka nākamās runātājas zālē nav. Mrs. Galegers kundze. Galegers kundze. Un če? Un če? Neatrodas zālē. Petrovska kungs. Prego. E, panie przewodniczący, szanowni państwo. Priekšsēdētāja kungs, godātās dāmas un kungi, Lisabonas līgums vēl nav ratificēts visās dalību valstīs. Tas pagaidām vēl ir tikai politiska projekta līmenī. Ko tas nozīmē Eiropas Savienībai? Tas nozīmē, ka mums joprojām padomē lēmumi tiek pieņemti pēc vienbalsības principa. Tas nozīmē, ka ik viens var uzlikt sev veto, un Čehijas prezidents Klausa kungs pēc šiem noteikumiem arī rīkojas. Tas nozīmē, ka jūs pretojoties šiem noteikumiem, varat piespiest Eiropas pilsoņus rīkoties pretēji noteikumiem. Es uzskatu, ka Eiropas Savienības vadītājiem vajadzētu respektēt noteikums un varbūt mēģināt pārdomāt, vai ir nepieciešams uzspiest kaut ko Eiropas iedzīvotājiem. Paldies, priekšsēdētājs turpina. Čikau kundze, lūdzu. Domnule președinte, Uh, doamnă ministru, doamnă komisār. Paldies, priekšsēdētāji, uh, ministra kundze, uh, komisārs kundze. Eiropadomēji vajadzētu pieņemt Baltijas jūras stratēģiju Un no savas puses es gribētu teikt, ka tas varētu būt ļoti labs modelis turpmākām Eiropas stratēģijām, piemēram, uh, Donavas reģionā. Tur mums ir desmit, dalī, desmit valsts, kurām, no kurām sešas ir uh, Eiropas Savienības dalība valstis. Un uh, 75 miljoni iedzīvotāju dzīvo ļoti tuvu Donavai. Un tāpēc es domāju, ka tas varētu būt ļoti būtisks aspekts turpmākajā Donavas stratēģijā. Mums vajadzētu mm, tādu rīcības programmu, kas būtu daudzgadīga. Uh, Es domāju, ka Eiropas līmenī vajadzētu pieņemt eh, finanšu instrumentus, kur mums būs nepieciešami, lai veidotu ekoefektīvu uh, eh, ekonomiku. Paldies. Tagad Odīkungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Ministra kungs, eh, komisijas vicepriekšsādātājs kundze, es gribētu jautāt jums, ministras kundze, šķiet, ka viņi neklausās, bet uh, E, jums gribētu uzdot e, jautājumu par e, Lisabonas līgumu ieviešanu, un ir dots solījums īriem, ka viņiem būs pašiem savs komisārs. 2008. gadā kom padome izlēma, ka tiks veikti attiecīgie pasākumi, lai katrai valstī būtu komisārs. Ministrs Konze, kādi ir šie juridiskie pasākumi, kas tiks veikti? Uh, Uh, baumo, ka būs jāmaina Lisabonas līgums, uh, tad, kad iestāsies Horvātija. Vai jūs mūs varētu informēt par to, kā jūs uh, gatavojaties palielināt parlamenta deputātu skaitu par 18 deputātiem, jo ir paredzēts, ka jābūt 18 deputātiem vairāk Eiropas parlamentā pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Paldies, tagad figurēja Dokons, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Šajā Eiropadomē ir eh, visplašākās prioritātes jāpiešķir šo neoliberālo politiku maiņai, kas ir izraisījušas krīzi Eiropā. Mums ir skaidri jācīnās pret uh, nabadzību, kas skar ļoti daudzus iedzīvotājs Eiropas Savienībā. 30 uh, miljonu cilvēku Eiropas Savienībā ir tik nabadzīgi, ka viņi nevar izkļūt šī, no šī te apburtā loka, kas ir nabadzība viņu dzīvē. Mums ir uh, jācīnās ar milzīgo bezdarbu, kas turpina pieaugt, uh, Un, eh, ja netiks pieņemti attiecīgie pasākumi, situācija kļūs katastrofāla. Ir jāpārtrauc šīs te neoliberālās politikas, uh, Uh, attiecībā arī uz stabilitātes un izaugsmas paktu, ir jāīsteno īsta sociālās attīstības programma, jānodrošina labi sabiedriskie pakalpojumi, jāatbalsta mazie un vidējie uzņēmumi un jārada vairāk darba vietas ar patiesām tiesībām, jo īpaši sievietēm un jauniešiem. Paldies, Figureido kundze! Saka priekšstādātājs tagad uh, Līkungs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 Eh, pievienot normu, ka Beneša dekrēta var palikt spēkā, bet es gribētu brīdināt no šāda soļa. Tas būtu brīstams precedents. Tad katram amatpers, katrai amatpersonai varētu rasties iespēja, ka līgums var tikt atpakaļējoši grozīts. Tas būtu bīstams. Slovākijas valdība arī teica, ka, nu, ja klaus, tad arī viņi tā ko, ko gribētu. Tā tad bīstama attīstība. Otrakārt, ir bīsta, ir nepareizi atsaukties uz īru eh, precedentu. Īri prasīja kaut ko tādu, kas jau sākotnēji bija līgumā paredzēts e, un protestēja pret kaut ko, kas nebija tajā ierakstīts. Tā tad cita situācija. Treškārt, Beneša dekrēts 143. Tātad e, Ungāri un Vācieši ir zaudējuši savas tīsības, e, tā rezultātā mēs nevaram atsaukties šādu dokumentu. Paldies, nākamā runātāja. Ah. Paldies, priekšsēžkungs. Es gribēju teikt, ko līdzīgi kā vakardien, gatavojot Kopenhāgenes sanāksmi un arī tagad pēc ekofina sanāksmes, kas nebija īpaši veiksmīga kā rūpniecības valsts mēs atbild, nesam atbildību par to, ka attīstības valsts kopā ar mums var cīnīties pret klimata izmaiņām. Kopenhāgenā mēs nevaram izlikties, ka mums visiem būtu vienādas kapacitātes. Tāda jau, tā jau tas nemaz nav. Tātad attīstības valstīm ir jāpalīdz. Un e, te paceļās jautājums par attīstības palīdzību. Mēs nedrīkstam gaidīt uh, Kopenhāgenes galveņu sanāksmes rezultāts. 27 valstīm ir jāvienojas par to, kā mēs sniegsim attīstības palīdzību, proti tieši uz eh, klimata izmaiņu fonu. Vakardienē kofin ministriem neizdevās vienoties par kopīgu pozīciju attiecībā šo problēmu, kaut gan mēs visi zinām, cik tā ir nozīmīga. Komisija ir izteikusi priešlikumus, es vēlētos, ka mēs uzņemtos iniciatīvu, lai mūsu partneri varētu uh, panākt uh, globālu solidaritāti, kas arī nepieciešama, lai stātos pretīm uh, klimata izmaiņām. Paldies, saka priekšsēdz. Tagad Görens kungs lūdzu. Paldies, uh, priekšsēdž kungs. Mans jautājums attiecas uz esošo padomus prezidentūru. Jūs jau ziniet, ka galvenais jautājums, kas rodas sakarā ar nākamo eiro Eh, padomas prezidentūra ir šāds. Vai kopienas metoda jebkurā gadījumā eh, tā tik dot priekšroka? Vai jūs uzskatiet, ka tas būtu priekšnoteikums Eiropadomes prezidenta uh, amata izvēlē? Un tagad ir laiks atgriezties. Tātad pie Eiropas integrācijas procesa, e, izbeidzot šos opt-out principus un e, atgriezties pie Šumana un Monē principiem. Paldies, Göranza kungs. Angelika Vērtmana nākamā. Priekšsēžkungs, dāmas un kunga, mēs vienmēr tikai runājam un tiešām pēdiņās par ekonomisko un finanšu krīzi, kādēļ mēs nerunājam par struktūrālu krīzi Jo iesākums visam bija ļoti smaga bankas krīze, cits starpā arī tātad investīcija banku krīze, tātad viena nozara, kas ietekmē visu globālo ekonomiku. Paldies par uzmanību. Paldies. Tagad vārds Romana Džordančīselī kundzei. Īsi pirms Kopenhāgenes galotņas sanāksmes, mēs varam konstatēt, ka mēs kopš pagājušā gada eh, sanāksmes neesam nekādu būtisku progresu panākuši. Ir jābūt ambiciozākiem. Un šeit mums problēmas nav galvenokārt ar finansējumu, bet ar to, kā mēs varam uh, iesaistīt šajā procesā uh, eh, zināms valstis attiecībā uz emisiju samazinājumu. Ir jāraida skaidrs vēstījums arī uh, jāpauž skaidrs vēstījums arī apvienotās eh, ASV, tātad, un tieši šeit ir problēma. Viņi arī decembrī nebūs ar mieru savu likumdošanu grozītu. Mums ir savs gaidas jāpauž ļoti skaidri. Obamam jāizpild viens no saviem svarīgākiem priekšvēlēšanu solījumiem, proti, ka ASV uzņemsies proaktīvu lomu cīnoties pret klimata izmaiņām. Es domāju, ka mums ir jāpauž arī skaidri tas, ka Obama Obamam jāizmanto savu personīgā ietekmi, lai eh, panāktu uh, konferences veiksmīgu iznākumu. Paldies! Jāma, Jaromirs Količevs, nākamais runātais lūdzu priekšsēžkungs. Ministra. Go, kundze. Godātā priekšsēdētāja kundze, ministrs kundze, es uzskatu, ka mūsu institūcijas ir ārkārtīgi būtisks un tām būtu jānodarbojās ar principiāliem kritērijiem, proti darba vietu radīšanu un dzīves kvalitātes nodrošināšanu. Mani pārsteidz šo jautājumu totāla neņemšana vēla, vērā un eh, neoliberālais skatījums uz šiem jautājumiem no visu institūciju puses. Es uzskatu, ka padomai vajadzētu vienotā balsī pateikt, ka galvenais, ar ko institūcijas nodarbojas šobrīd, ir ekonomiskās situācijas risināšana un lauksaimnieku atbalsts. Bet eh, šobrīd padome ir samazinājusi sociālos izdevumus un daudzas valsts atbalsta bankas, nevis cilvēkus. Es vēlētos pateikt tiem, kuri vēlas pēc iespējas ātrāk Lisabonas līgumam stāties spēkā, mēs nevaram pateikt cilvēkiem, ko dalīt. Paldies, es saka priekšsēdētāja kungs Dies de Mēra Nākamais runātājs. Paldies, prieksēdētāji kungs. Es e, vēlētos runāt par tiem izaicinājumiem un uzdevumiem, kas Eiropai ir drošības un taisnīguma sfērā, un mums ir jārunā arī par adekvātu imigrācijas politiku. Uh, Mums ir nepieciešams izveidot atpakaļ atgriešanas sistēmu, mums ir jāizveido uzticība starp dažādiem sadarbības partneriem un adekvāta robeža aizsardzība. Mums ir jāizveido labas attiecības ar Amerikas Savienotajām valstīm, mums ir jārisina SWIFT problēma, mums ir jācīnās pret viltojumiem, un mums beidzot ir jāpieņem pamat brīvību harta. Paldies, saka prieksēdētāja kungs, un tagad es dodu vārdu Gebels kungam. Merci, président. Ma question est bien simple. Nous avons un président. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Man ir viens jautājums. Un tikai viens. Mums ir ievēlēts komisijas priekšsēdis, bet kad mēs vēlēsim un uzklausīsim visu komisijas, visu komisijas sastāvu? jo šobrīd eh, komisāri nezinu, kas viņus sagaida. Mums ir nepieciešama jauna komisija un jauna Eiropa. Paldies, saka priekšsēdētāja kungs. Un tagad uh, pāža kundzei vārds. Un šī? Nākamā runātāja nav zālē. Korina Pāža nav zālē. Tādā gadījumā dod vārdu Sem Kellī. Uh, Viens, ko mums vajadzētu mācīties no referenduma rezultātiem īrijā, ir tas, ka laba sabiedrisko attiecību kampaņa ir tā, kas nosaka jā vai nē balsojumu. 2008. gada maijā šī reklāma bija vairāk nē pusē, un tagad mēs redzējām, ka adekvāts PR vairāk nosvērās par labu jā. Eiropas Savienības institūcijas un idejas tika pārdotas daudz labāk otrajā kampaņā. Un šobrīd, kad mēs visi gaidām Lisabonas līguma stāšanos spēkā, uh, mēs eh, sagaidām no institūcijām adekvātāku rīcību. Es uzskatu, ka komisijai vajadzētu padomāt par to, kā tā pasniedz institūcijas iedzīvotājiem, un tad cilvēki labāk sapratīs. Es ceru, ka nākošajos referendumos cilvēki daudz labāk izpratīs, par ko viņi balso. Paldies, saka priekšsēdētāja kungs, tas bija pēdējais. Eh, pēdē, un pēdējai es tagad dodu vārdu Lunas kungam. Lunas kungs, lūdzu pēdējais runātājs. Presente. Ir zālē, nav. Domnule președinte, numele meu este Luhan, nu Luman. Es esmu Lūmana kungs. Este mult faptul că formațiunile politice sunt eh, solidare. Runājot par politikas jautājumiem, tad eh, Lisabonas līguma ratifikācijai ir nepieciešama vienas valsts ratifikācija. Līgumam būtu jāstājas spēkā pēc iespējas ātrāk. Šobrīd Čehija ir vienīgā, kura to vēl nav ratificējusi. Tieši kā jau EPP grupa teica, mēs vēlamies griezties pie prezidenta Klauskunga, lai viņš beidzot ar atbildību raudzītos uz to, kā viņš rīkojas Eiropā, līdz oktobra beigās paredzētajām galotņu tikšanām. Pretējā gadījumā institucionālā darbība tiks pilnībā nobremzēta. Mums ir jā uzņemās atbildību par ekonomiskās un finansiālās krīzes rezultātiem, un bez Lisabonas līguma stāšanās spēkā mēs nevaram konsolidēt Eiropas Savienības profilu. Mēs nevaram runāt vienā balsī arī globālā fórumā. Uh, Es iestājos par Lisabonas līgumu, taču šobrīd mums uzmanība vairāk būtu jāvērš uz to, lai līdz nākamajām galotņu tikšanām jau mēs varētu būt pārliecināti par ratifikāciju, lai mēs varam jau runāt par nākamo komisiju. Paldies, saka prieksēdētāja kungs. Es eh, atvainojos, ka es jūsu vārdu izrunāju nepareizi. Un tagad es dodu vārdu Cecīlijai Malmstrēm kundzei, kura padomas vārdā atbildēs uz komentāriem, un pēc tam uzklausīsim komisiju. Malmstrēms kundze. Tak. Paldies, priekšsēdētāji kungs, godātie deputāti. Paldies par uzdotajiem jautājumiem, par izteiktajiem komentāriem. Daudz mēs runājam par iedzīvotāju Eiropu, par cilvēku Eiropu, un tad katrs šos terminus iztulko tā, kā tas ir viņam politiski izdevīgi. Bet, ja jūs pajautāt iedzīvotājiem, ko viņi vēlas no Eiropas, tad visi iedzīvotāji atbildētu, ka Visās Eiropas Savienības dalību valstīs mēs vēlamies redzēt sadarbību Eiropā, kur balstās uz Eiropas vērtībām un kur varētu atrasināt mūsu kopīgās problēmas - ekonomiskā krīze, klimata jautājumi, bezdarbs, pārobežu kriminalitāte, migrācijas problēma un daudz citas problēmas. Un tāpēc mēs esam izveidojuši institūcijas, lai ar šiem jautājumiem cīnītos. Daudz no šiem jautājumiem pēc desmit dienām mēs diskutēsim galotņu tikšanās reizē. Protams, ka visu atrisināt mums neizdosies, bet mēs ceram, ka tas būs būtisks solis uz priekšu. Un tādējādi mums izdosies veicināt iedzīvotāju Eiropas radīšanu. Mēs vēlamies demokrātiski, caurskatām un atvērt runāt par šiem jautājumiem. Lisabonas līgums, Zviedrijas un padomas, Zviedrijas prezidentūras un padomas viedoklis un arī lielākoties deputātu viedoklis ir tāds, ka ar Lisabonas līgumu Eiropa tuvosies iedzīvotājiem un efektīvāk un demokrātiskāk varēs risināt jautājumus, jo tad Eiropas Savienībai būs lielāks svars arī globālā aspektā. Tāpēc Lisabonas līguma ir tik svarīgi ratificēt, un es jums varu tikai garantēt, ka prezidentūra darīs visu, lai to izdarītu. Protams, ka nav no debesīm nokrituši risinājumu, ko darīt ar Čehijas prezidentu. Ko mēs darām? Mēs ar Prāgu ļoti intensīvi runājam, un es ceru, ka pavisam drīz mēs varēsim jums prezentēt priekšlikumu, ko darīt. Es vēlējos pateikt, ka Zviedrijas konstitucionālajai tiesai vispirms, protams, ir jāizvērtē šis jautājums un jānāk klajā ar nolēmumu, pirms mēs varam doties tālāk. Mēs turpināsim sagatavot koplēmumu procedūru, mēs runāsim par to arī pēcpusdienā, un daudz no šiem jautājumiem, kurus jūs uzdevāt, es izskatīšu pēcpusdienu uzdotajiem jautājumiem padomē. Mums ir ļoti laba sadarbība ar parlamentu priekšsēdu Buzeku par to, kā komisija, padome un parlaments jauno institūciju noteikumu ietvaros sadarbosies. Vairāk deputāti uzdeva jautājums par Afganistānu. Es ceru, ka mēs varēsim runāt par Eiropas Savienības attieksmi pret Afganistānu. Un šai attieksmē ir jābalstās gan uz Eiropas Savienības dalību valstu klātbūtni Afganistānā, gan arī sadarbību ar Afganistānas valsts iestādēm un pilsonisko sadarbību. Šobrīd mēs uh, runājam ar Afganistānas varas iestādēm, lai sagatavotu 7. novembrī paredzētās prezidenta vēlēšanas. Mēs darīsim visu, lai tās būtu demokrātiskas. Tādi ir Eiropas Savienības ilgtspējīgie mērķi. Mēs runāsim par kopīgu bēgļu un patvērumu meklētāju politiku, bet es uzskatu, ka tas ir svarīgi. Šobrīd, kā jau vairāk pieminēja, mēs strādājam ar un pie Stokholmas programmas, kurā galvenā uzmanība tiešām ir vērsta uz migrācijas jautājumiem. Mēs runājam par tirzniecību, par palīdzību jaunatīstības valstīm, mēs runājam par tiesisko pamatu, par juridiskām iespējām radīt ietvaru, lai Eiropā mēs veicinātu uh, legālu migrāciju. Un komisija pēc pāris mēnešiem nāks klajā ar ziņojumu par to, kas šajā jomā ir padarīts. Ankāras protokols. Viens deputāts uzdeva jautājumu, un mēs bieži vien saviem turku sadarbības partneriem sakam, ka viņiem ir jāīsteno Ankaras protokols. Šajā galotņu tikšanās reizē oktobra beigās mēs nerunāsim par Ankaras protokolu, bet vēlāk decembrī mēs to darīsim. Runājot par komisāru skaitu kolēģijā, Eiropadome ir pieņēmusi lēmumu, ka katrai valstī būs pārstāvis komisijas kolēģijā. Ar jauno uh, Lisabonas līgumu stāšanos spēkā 2014. gadā mainīsies komisāru skaits, bet vēl ir pieci gadi. Uh, Mums ir iespējams pārskatīt juridiskos noteikumus, lai katra valsts varētu paturēt savu komisāru, un mēs šobrīd sadarbojamies ar dažādiem juridiskajiem dienestiem, ko darīt. Vai ir nepieciešams izmainīt Lisabonas līgumu, vai arī pietiek ar to, ka Eiropadome vienbalsīgi nolēma. Tas pats attiecās arī uz 18 papildus deputātiem parlamentā. Brīdī, kad Lisabonas līgums stāsies spēkā, mēs gatavosimies, ko darīt. Ir jau daļa, deputā, ir jau daļa valstu, kuras ir jau gatavas sūtīt papildus deputātus uz parlamentu, bet ir dalība valsts, kurās eh, vēlēšanu sistēma Eiropa parlamenta vēlēšanās ir samērā komplicēta un kuras vēl nav gatavas un nezin, ko darīt ar deputātu palielināto skaitu. Parlamenta deputāti ir teikuši, eh, vairāk ir teikuši, ka Pirms šie deputāti formāli kļūst par parlamenta deputātiem, viņi būs novērotāji, bet es jums apgalvoju, ka mēs līdz Spānijas prezidentūrai šo jautājumu atrisināsim. Visbeidzot, vēlētos pateikties ne tikai par šīm debatēm, bet arī par to spēcīgu atbalstu, ko es jūtu no jums. Es vēlētos pateikties par parlamenta atbalstu prezidentūrai klimata jautājumos. Es jums tikai varu galvot, ka mēs prezidentūrā runāsim par Eiropas finansējumu klimatam, kas balstīsies gan uz mūsu idejām, gan arī uz to, kā palīdzēt jaunatīstības valstīm ar klimata jautājumiem. Mēs startautiskā līmenī runāsim par šiem jautājumiem un Kopenhāgenā cerams mēs varēsim atrasināt. Patiesībā tas ir vissvarīgākais jautājums mūsu paudzēji. Mums ir jāpieņem konkrēti lēmumi un jāspēr konkrēti soļus priekšu, lai mēs izstrādātu konkrētus noteikumus, ko darīt klimata jomā. Es vēlreiz pasakos e, parlamentu atbalstam klimata jautājumos. Paldies, priekšsēžkungs! Grācie, signora Malstrom! Paldies, Malstrēmas kundze! Un uh, tagad došu vārdu komisijas vicepriekšsēdētāji Margotai Valstrēmai priekšsādātāja kungs, ministrs kungs, godātie deputāti. Vispirms pateicos par uh, šīm interesantajām un dzīvīgajām debatēm, un ir ļoti skaidrs, ka šī apziņa par to, cik steidzami ir jāievieš Lisabonas līgums, šāda apziņa parlamentā pastāv, un jūs, protams, sapratīsiet, ka arī komisija, tāpat kā parlaments, ar nepacietību gaida, kad šis jaunais līgums varēs stāties spēkā. Mēs visi zinām, ka šis te politiskais process ir beidzies visās dalību valstīs, apstiprināšanas process, un, protams, ka katrai dalību valstī ir jānoslēdz ratifikācijas process un tas, protams, ir jādara ievērojot iekšējās procedūras. Bet ir skaidrs arī tas, ka neviena individuāla dalībvalsts nerīkojas vakumā. Viņu lēmumi un vilcināšanās ietekmēs visus pārējos, un, protams, ka mēs ceram, ka Čehijas republika um, ļoti drīz varēs ratificēt šo līgumu, un es gribētu visiem šeit arī atgādināt uh, to lojālo sadarbību, kas ir eh, viens no galvenajiem principiem Eiropas Savienībā. Un ir izšķiroši svarīgi, lai dalība valstis varētu vienotrai uzticēties, ka uh, visi ievēros uh, noslēgtās vienošanās. Tagad gribētu komentēt to, ko teica deputāti, proti tika nošķirta šī te realitāte, ekonomikas krīze, bezdarbs, un no otras puses Lisabonas līguma teksts, bet uh, visa šī te ideja, protams, ir tāda, ka Lisabonas uh, līguma teksts uh, ir instruments, lai cīnītos ar šo te kontekstu, un rezultātā mēs varēsim uh, pieņemt uh, efektīvākus lēmumus par imigrāciju, par energodrošību un citiem jautājumiem. Un tāpēc ir jāsastaista šie te divi jautājumi un nevis tie jānošķir. Uh, Bet, protams, ka mēs ceram, ka mēs uh, varēsim drīz uh, noslēgt šīs te bezgalīgās debats par institucionālajiem jautājumiem un beidzot izmantot šos uh, instrumentus. Komisija šobrīd aktīvi strādā, lai gatavotos līguma ieviešanai, kad tas stāsies spēkā, un es zinu, ka šo pēcpusdienu būs īpašas debatas par ārējās darbības dienestu. Un uh, tāpēc šis nav īstais brīzis. Uh, brīdis, lai sāktu uh, gari un plaši diskutēt par šo jautājumu, bet gribu tikai pateikt to, ka mēs šeit saskaramies ar ļoti grūtu uzdevumu. Tas ir izaicinājums apvienot dažādos spēlētājus šajā te ārlietu uh, jomā. Un uh, galvenajam mērķim ir jābūt panākt diplomātisku sinerģiju un zināmu uh, radošo uh, iztēli, radošo domu šeit jāpieliek. Uh, un ir jārespektē institucionālais līdzsvars. Un šim dienestam ir jābūt arī pilnībā atbildīgam Eiropas parlamentam. Es tiešām uzskatu, ka ārējās darbības dienesta izveide var būt veiksmīga, ja padome, parlaments un komisija cieši sadarbosies. Mums jāņem vērā arī tas, ka uh, komisijas vicepriekšsādētājam un augstiem pārstāvim būs eh, jāiesniedz priekšlikumi saskaņā ar komisiju. Un gribētu uzsvērt, ka Eiropas pilsoņu iniciatīva, kuru komisija uh, iekļaus savā zaļajā grāmatā, kas nāks klajā uh, novembra vidū, Mēs eh, konsultēsimies ar eh, pilsonisko sabiedrību un citām iesaistītajām pusēm, lai ļoti drīz pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā nāk klājā ar likumdošanas priekšlikumiem. Finanšu un ekonomikas krīzes sekas eh, noteikti arī būs viena no prioritātēm padomas darba kārtībā, un mēs dzirdējām, ka šis jautājums tik pieminēts arī debatēs. Piekrītu tam, ka šeit nav uh, iemesli būt pašapmierinātiem, kā mēs reaģējām uh, krīzē. Uh, Šīs te reakcija ir sākusi uh, iedarboties, finanšu tirgi sāk atdzīvoties un uzlabojas uzticēšanās, bet mēs vēl esam tālu no pilnīgas atgūšanās un uh, sekas, kā bezdarbs un citas, joprojām ir smagas un ir jāturpina pielikt politiskas pūles, lai atbalstītu aktīvu darba tirgus politikas. Uh, komisijas nostāva un, nostāja, un to es saku attiecībā uh, uz tiem jautājumiem, kas tika pausti debatēs. Uh, tātad komisijas nostāja par budžeta priekšli, priekšlikumiem. Um, tur ir noteikti zināms ambīcijas, un to apstiprinās arī jūsu balsojums. Un tā kā Barozo teica vakar uh, jautājumu laikā, uh, Uh, ka tas, kas līdz šim ir darīts, vēl nav pietiekams. Bezdarba un nodarbinātības situācija ir tāda, ka mums visiem ir jādara vairāk, gan Eiropas, gan dalībvalstu līmenī. Bezdarbs uh, ir tas, kas mums sagādā šobrīd vislielākās bažas, un mēs ceram uz Eiropas parlamenta atbalstu, turpinot strādāt šajā virzienā. un ir jāizdara spiediens arī uz padomi un arī nacionālā līmenī, lai tiktu pieņemts mūsu priekšlikums par struktūru fondu atvieglotu pārvaldību, jo tas būtu būtiski šīs situācijas risināšanai. Vēl viens jautājums, kas tika pieminēts, ir administratīvais sloks. Un šo ceturtdienu komisija pieņems ļoti tālajošu paziņojumu par administratīvā sloga samazināšanu. Un šis komisijas paziņojums uh, noteiks uh, to, kas vēl ir jādara un kas jau ir izdarīts. Un tas balstīsies uz Štāiber grupas uh, paveikto darbu, kas ir ļoti nozīmīgs. Un saskaņā ar šo te ziņojumu aina um, ir diezgan cerīga, pozitīva. Uh, un administratīvā slodze, administratīvais sloks un kā pret to cīnīties, kā to samazināt, tas jau ir iesniegts. Un vairākums no šiem priekšlikumiem, diemžēl, šobrīd ir iestrēguši padomē, tie tiek skatīti padomē, un mēs atkal ceram, ka parlaments palīdzēs mums izdarīt spiedienu uz dalību valstīm, lai uh, panāktu progresu šajos jautājumos. Vēl gribētu pieminēt finanšu tirgus uzraudzību, kas ir komisijas darba kārtībā regulāri, tas tā ir bijis vismaz pēdējā mēneša laikā. Pilnīgi jauns uzraudzības ietvers ir jāveido Eiropas līmenī un mums ir prieks uh, konstatēt, ka jau ir panākts zināms progress. Ir plaša vienošanās padomē par komisijas priekšlikumu par uh, sistēmisko risku valdi uh, uzraudzībai, un uh, es ceru, ka parlaments to atbalstīs. Bet ir jādara vēl vairāk, lai uh, šī te uh, uzraudzības iestāde uh, rīkotos, un mēs ceram, ka gan padome, gan parlaments uh, varēs uh, kopīgi rast uh, efektīvu risinājumu. Vispēcot, izteikšos par to, kas ir Zviedrijas prezidentūras prioritāšu saraksta priekšgalā, tās ir klimata pārmaiņas, jo ir palikušas dažas nedēļas vēl līdz Kopenhāgenes klimata konferencei. Daudz no jums par to runāja. Uh, un e, runāja par to, kas noteiks e, veiksmi vai nē, un es to sauktu par klimatu taisnīgumu, jo šeit būs runa par attiecībām starp attīstītajām un attīstības valstīm, un e, ir jānāk klajā ar to, ar priekšlikumu, kā finansēt klimatu pārmaiņu seku mazināšanas pasākums, un mums ir jāparāda grība būt pirmajiem, būt vadošajiem. Uh, Un eh, mēs kā vienīgie esam iesnieguši komisijas priekšlikumu par finansēšanu. To ir eh, kritizējuši daudzi, sakot, ka tas nav pietiekami. Es esmu pārliecināta, ka tas nav pietiekami, bet tas būs pirmais solis, un es ceru, ka tas veicinās arī citu pušu aktivitāti, ka tie arī kaut ko iesniegs, lai mums varētu būt īstas sarunas Kopenhāganā. Uh, Protams, mēs eh, turpināsim aktīvi darboties, um, nemazināsim mūsu ambīciju līmeni, eh, tā vietā tieši iedrošināsim un aicināsim citus partnerus un puses pilnībā iesaistīties un pievienoties eh, sarunu galdam, jo īpaši ASV, lai mēs varētu ņemt vērā pilsoņu bāžas un atbildēt uz šīm bažām. Esmu pārliecināta, ka uh, Uh, mums nevajadzētu mazināt mūsu ambīciju līmeni, mums vajadzētu rīkoties aktīvi, lai panāktu labu vienošanos Kopenhāgenā. Paldies! Grācie, prezidente Valstrom! Paldies Valstrēms kundzei! Līdz ar to mēs esam pabeiguši mūsu priekšpusdienas debates, un mēs sākam precīzi 12.00 balsošanu. Tāpēc lūdzu, kolēģi, neatstājiet šo zāli jo Kvadraskungs tūlīt pārņems balsošanas vadību, un mēs sākam balsot.